Good morning, colleagues. We're going to make... Labrīt, kolēģi. Ķersimies pie darba. Uzsāksim mūsu uzklausīšanu par mēdīju plurālismu un brīvību. Eiropas Savienībā mums ir tikai divas stundas, tādēļ gribētu uzreiz arī ķerties pie darba. Es zinu, ka vairāki deputāti vēl pavisam drīz mums pievienosies tiem, kas ieradušies laikā. Liels paldies! Divas stundas ir um, pilnīgi nenozīmīgs laika posms tik ļoti svarīgam jautājumam. Arī konteksts šeit ir patiešām svarīgs. Redzam, ka šajā jomā notiek dramatiskas pārmaiņas, un nu, tas mums visiem ir pilnīgi skaidrs. Man prieks sveikt mūsu vidū mūsu deputātus, kas ir ļoti interesēti šajā jautājumā, un vissvarīgāk Barbaru Spinelli referenti, kas izteiksies pēc brītiņa. Viņa ir uzņēmusies izstrādāt šo ziņojumu par plurālismu un mediju brīvību Eiropas Savienībā Libe komitejā. Šodien uh, mūsu sanāksme tiek uh, pārraidīta arī citiem klausītājiem. Un pavisam īsi pirms dodu vārdu Barbarai, mūsu referentei. Tas, ko saucam par preses brīvību, demokrātisku ideju izplatīšanu un Eiropas ideālu popularizēšanu visā uh, Uh, pasaulē, tas ir tiešām svarīgi, un tas ir svarīgi arī šī parlamenta deputātiem, un ir svarīgi minēt arī to, ka mēdīju brīvība ir kvalificējošs uh, kritērijs jebkuras valsts uh, pievienošanās Eiropas Savienībai atbilstoši Kopenhāgens kritērijiem. Tā ir būtiska daļa no mūsu struktūrām un tiesiskā pamata. Un tas ir arī viens no principiem, ko Eiropas Savienība veicina savā ārpolitikā un visas, visām dalībvalstīm vajadzētu rādīt šajā ziņā piemēru, nodrošināt uzticamību, konsekvenci, bet um, tas saturs šiem vārdiem var mainīties laika pa laikam, un tādēļ šodien mūsu uzklausīšanā mums ir jādefinē, ko domājam šobrīd ir mediju brīvība. Tādēļ būs priekš šodien uzklausīt ekspertus uh, attiecībā uz to, kāda ir situācija Eiropas Savienībā, un tādēļ Sākumā uzklausīsim referenti un pēc tam veselu virkni ekspertu. Ir arī pētījums, ko esam sagatavojuši. Salīdzinoša analīze mediju brīvībai un plurālismam Eiropas Savienībā un dalībvalstīs, ko ir izstrādājis mūsu politikas departaments, prieks, ka esam šo dokumentu sagatavojuši, lai palīdzētu gan referentiem, gan arī mūsu šodienas uh, uzklausīšanai. Un uh, uzklausīšanas gaitā noteikti ar to detalizēt arī iepazīsimies un runāsim. Nekavēšos, došu vārdu arī uzreiz referentei. Ja būs iespēja iepazīstināt mūs ar šīs uz, uzklausīšanas saturu. Lūdzu, Barbara Spinelli. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī ekspertiem, kas izteiksies vēlāk šajā uzklausīšanā. Es kā referente jaunam parlamenta atzinumam par mēdīju brīvību arī jums, um, ar jūs iedrošināt, uh, sakot, ka jebkuras jūsu bažas būs svarīgas. Un tādēļ gribētu, lai šī uzklausīšana ir sākums, pirmais solis mūsu kopīgam darbam, kā integrēt jūsu pieredzi, jūsu priekšlikumus ziņojumā nākotnē. Domājot par mediju brīvību, manu viedokli ietekmē tas, ka vairāku desmitgažu garumā esmu strādājis par žurnālisti, un man šķiet, ka situācija ir satraucoša. Mēdīju efektīvas brīvības apstākļi, mēdīju neatkarība no politiskām interesēm un ekonomisko interešu grupām, mēdīju plurālismu apdraud, uh, un jāsaka, šī situācija ir pasliktinājusies kopš pēdējās reizes, kad mēs strādājam pie šī jautājuma, izstrādājam atzinumu 13. gadā. Izteikšos īsi, jo gribētu dot pēc iespējas vairāk laika ekspertiem nerunāšu par atsevišķām valstīm šobrīd, jo informācijas pasaule, manuprāt, jebkur ir sa sasirgusi, tā teikt. Un tādēļ izcēlšu īpaši tikai dažus punktus, kas uh, apstiprina šo situācijas uh, pasliktināšanos, un, uh, ja vēlaties ar tiem iepazīties, uh, padziļināt, iepazīstieties lūdzu ar manu atzinumu. Pirmkārt, fake news, šīs uh, viltus ziņas. Uh, um, demokrātijas izaugsme Eiropā un arī visā pasaulē ir novec pie tā, ka šis uh, koncepts uh, dominē visur. Daži runā par pēcpatiesības laikmetu. Un uh, primāri šeit jārunā par internetu un sociālajiem uh, tīkliem. Un uh, šajos paziņojumos, šajās ziņās ir. Uh, um, novērojama neusticamība avotiem. Mums ir jāvērtē šīs viltus ziņas, jāatrod to cēloņi, iemesli un uh, jāstigmatizē šis, uh, šī kibertelpa, kas radīta internetā. Un te mēs runājam par uh, viltus ziņām ne tikai internetā. Tā ir slimība, kas uh, sāk ieviest savas saknes jau arī tradicionālajos medijos. Uh, ziņās, un tas ir augstā kara pārpalikums. Gandrīz visai, visas cīņas ar terorismu pēc augstā kara pārsvarā tām roku rokā gāja šīs viltus ziņas. Nu, piemēram, varam tikai atcerēties melus par masu iznīcināšanas ieročiem Irākā. Internets ir jauna un interaktīva informācijas telpa, kur uh, kas mēģina nomelnot un pazināt tradicionālās preses lomu. Un šajā pret, šo, pret, šo, pret to vajadzētu vērsties ar politiskiem instrumentiem un veikt aktīvu uzraudzību. Šeit uh, ir jāatceras, uh, um, kāda ir televīzijas, radio un um, tradicionālo uh, masu mēdīju loma uh, um, ir jāskatās, kā tas ir mainījies paudžu gaitā. Bieži vien uh, mums ir jāatcerās, uh, uh, kāda bija polēmika 800. gados uh, pret uh, balsošanas tiesībām sievietēm. Lai arī varbūt uh, zināmos gadījumos bāžas, nu, piemēram, par internetu ir tiešām pamatotas, pašā pamatā uh, um, šeit ir uh, jāmēģina atrast tā noslēptā patiesība. Ir zināmi fenomeni, kas nav nekas jauns, bet ja tie paplašinās, tad tas ir aktuāli. Ir jārunā par inter, iejaukšanos no politikas puses, par uh, slēptajām interesēm. Žurnālisti bieži vien tiek pakļauti vardarbībai, iebiedēšanai un uh, notiek uzbrukumi ziņotājiem un pastāv aizvien papildus pašcenzūras veidi. Eiropas padome pavisam nesen ir publiskojas pētījumu žurnālisti, kas saskaras ar spiedienu, viņi īpaši uzsver šo problēmu, un iepriekšējā parlamentā ziņojumā tas tika it kā izcel, pieminēts, bet detalizēti netika analizēts. Šajā ziņojumā ir skaidrotas um, tās bailes, kas rodas no, un, un ir pamatā pašcenzūrai, uh, lobby ietekmei, un nepietiekamā vērā šobrīd ir um, atspoguļota saiknes starp bailēm un pašcenzūru un kā tas ir sasaistīts ar žurnālistu situāciju un ziņotāju situāciju, kas vienai aizvien pasliktinās. Šo viltus ziņu reālās uh, saknes uh, avots, tieši tāpat kā pašcenzūras avots, manuprāt, ir šāds, uh, šāda grupas domāšana. Tas ir tāda vienotas nostājas paušana atbilstoši ekonomisku interešu vai politiskajiem grupējumiem. Ja atsaucos uz Viljama Vaita teikto, viņš 50. gados radīja šo terminu, viņš skaidroja, ka te mēs runājam par konkrētu filozofiju, artikulētu filozofiju, kas attiecīgās grupas vērtības, grupai, kuras, kurai pieder, uzskata ne tikai par tādu ērtu un izdevīgu, bet labu un vērtīgu. Uh, un šis grupu, grupu domāšanas, domas uzspiešana varbūt ir tāds precīzāks pat termins, ko izmantot. Un trešā lieta, kas ir ļoti svarīga arī Eiropas Savienības demokrātijai, ir tā sauktā Kopenhāgenes dilemma. Pievienošanās kandidātu valstīm ir jāievēro vērtības un principi, kā tie ir iekļauti Eiropas pamatiesību hartā un cilvēktiesību uh, konvencijā atbilstoši 11. un 10. pāntam. Bet tiklīdz valstis pievienojas Eiropas Savienībai, šķiet, ka atļauts ir viss. Pēdējo gadu desmitu laikā esam redzējuši, ka politiskie spēki ir mēģinājuši izdarīt ietekmi uz mēdījiem Polijā, Ungārijā, Itālijā un Spānijā. Un šeit man šķiet, ka um, situācija ir vissmagākā, jo tiek apdraudēts ne, apdraudēt ne tikai mēdīja brīvība, bet arī plur, plur, pluralitāte. Ceturtais punkts - ziņotāji. 13. gada ziņojumā divos pantos esam atsaukušies uz to, ka nepieciešams juridiski nodrošināt šo cilvēku aizsardzību, bet Eiropas līmeņa regulējuma šajā jomā vēl aizvien trūkst, tiek uh, īstenoti um, uzraudzības pasākumi, bet uh, tie aizvien vairāk soda šos cilvēkus, jo īpaši internetā tas ir novērojams. Un tādēļ šim jautājumam vajadzētu īpašu uzmanību pievērst. Piektais punkts. Uz to jau atsaucos, tas ir saistīts ar ekonomiskās krīzes sekām, kam tātad uh, paralēli gāja arī ekonomiskā krīze, kas attiecās uz masu mēdījiem. Uh, Un šīs krīzes sekas ietekmē ne tikai brīvību, bet arī mediju spēju izdzīvot. Ir uh, patiesībā jau cilvēki, kas paredz beigas printētajai presai kā tādai. Notiek patvaļīgi iejaukšanās žurnālistu un informētāju darbā un uh, Šiem cilvēkiem ir jāsaskaras ar aizvien lielāku spiedienu. Pieauga atlaisto cilvēku skaits, dzirdam par tiešām smieklīgām darba algām, reizēm cilvēki strādā bez atalgojuma un mediju brīvības un tiesības būtu uh, jānosaka Eiropas līmenī un jānodrošina cieņpilnas darba vietas. Un sastais punkts beigās - tiesība aizsardzības līdzekļi. līdzekļi. Mums ir konvencijā noteikti panti, un lai panāktu to ievērošanu, manuprāt, ir svarīgi šobrīd steidzami radīt mehānismu, kas kontrolētu mediju demokrātiju. Šeit atsaucos uz Sofiju Intvelta atzinumu, ko parlaments apstiprināja pagājušā gada oktobrī. Uh, Tas ir instruments, kas varētu būt neatņemama mūsu darba sastāvdaļa, jo īpaši tādēļ, ka tā piesaist pilsoniskās sabiedrības dalību. Tas nozīmē, ka arī visi jūs, kas mūs klausās, varētu um, sniegt savu pienesumu. Un, ja padome un komisija to apstiprinās, tad uh, pirms tiks. Uh, um, piemēroti līgumos uh, parā, paredzētie instrumenti, septītais pants, piemēram, um, nu, tā, jā, jāsaka, ka šis ir tāds ārkārtas pasākums, tādēļ realitātes netiek izmantos, tādēļ cerams, ka būs citi risinājumi. Paldies, priekšsādātāji. Liels paldies, Bārbara. Es ieskicējusi savā ziņojuma struktūru un jomas, kas tur ir apskatīts. Paldies par šo ievadu. Nu, pievēršos ekspertiem. Mums ir četri viesi, sveicu jūs mūsu vidū, aicinu visus iekļauties desmit minūtēs. Es saprotu, ka par šo jautājumu mēs varētu runāt bezgalīgi, bet, nu, tomēr mēģiniet iekļauties desmit minūtēs, lai varētu noturēt pamatīgas diskusijas. Saprotu, ka arī deputāti gribēs padziļināti skatīt uh, dažādas no šiem jautājumiem, ko minēja referenti jau. Vispirms vārds Pierluigi Parku kas ir mediju plurālismu un mediju brīvdien, brīvības centra direktors. CMPF ir pētniecības un apmācību centrs, ko līdzfinans Eiropas Savienība. Tās, mē, tā mērķis ir attīstīt novatoriskas un aktuālas pētniecības virzienus saistībā ar mediju brīvību un plurālismu Eiropā un tālāk. Un MPF pavisam nesen publicēja mediju plurālismu monitoru 2016. gadam. Paldies, priekšsēdētāji! Iepazīstināšu jūs ar 2016. gada MPM mediju plurālisma monitora rezultātiem. Šis uh, instrument, instruments ir uh, neatkarīgs pētījums par rezultātiem dalībvalstīs, uh, vērtē mediju plurālisma risku dalībvalstīs. Kā jūs minējāt, mums ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. 2016. gads bija pirmais gads, kad pilnībā to piemērojām. Uh, um, visām 28 valstīm un arī Turcijai un Mankalnei. Katru gadu izveidāsim arī citas paplašanāšanās valsts. Mūsu izmantotā metodika ir sēkojoša analizēt četras jomas, veikt visaptvarošu izskatīšanu, 200 mainīgie rādītāji, gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi. Tas tiek, uh, to veids 28 ekspertu uh, um, grupas valstīs, un plus Itālijā un Maltā ir atsevišķas centrālas MPF komandas. Izmantojam gan primāros avots, gan sekundāros datus, uh, intervējam žurnālistus, iesaistītās puses, katrā valstī ir savstarpējs izvērtējums, ekspertu grupa kontrolē vietējās grupas uh, rezultātus un tad pieņemam lēmumu. Mums ir tiešais platforma datu apkopošanai, tas ir tas reālais instruments, kas mums ļauj to paveikt. Un ir algoritms, lai aprēķinātu risku, panākt līdzsvars starp juridiskiem, ekonomiskiem, sociopolitiskiem mainīgiem rādītājiem. Sistēma kā luksafors, tātad mēģinam vērtēt risku, augsta līmeņa, vidējs vai zems risks. Šis ir instruments riska izvērtēšanai un pavisam ātri uzreiz par rezultātiem 16. gads. Pirmā joma tā ir tā svarīgākā pamata aizsardzība. Šeit runājam par sociālajām a, tiesībām un brīvībām. Šajā jomā Eiropai rādītāji visai labi, jo likumi ir, konstitūcijas ir spēkā, bet zinām riski vēl aizvien ir. Liel, vislielākā problemātiskākā riska zona ir uh, tradicionālie mēdīji un pieeja internetam. Šeit jārunā par vidēju riska zonu. Un arī žurnālu uh, profesionālo standartu aizsardzība. Nevienmēr tā ir pilnībā apmierinoša. Kopējie rezultāti pamata aizsardzībai karta redzama šeit. Vienīgā valsts, kas ir sarkanajā zonā, ir Turcija. Un tas bija pirms apsvēr, apvērsuma mēģinājuma. Dati bija ievākti tad. Nu, bija kā jārēķina Turcijas radītāju vēlreiz to arī darīsim, gribējām skatīties, kas notika pēc apvērsuma, bet jāsaka, situācija bija mm, smaga jau iepriekš. Un Eiropā ir dzeltenā, dzeltenās valsts arī redzamas tādi rādītāji, tālāk tirgus pluralitāte. Šeit esam mēģinājuši koncentrēties uz īpašumu, tiesību koncentrācijas, īpašu, īpašnieku caurspīdīguma, un šeit uh, rezultāti netik labi. Redzam, ka vissliktākais rādītājs mediju īpašumu koncentrācija mm, vidējs risks visā Eiropā. Un um, nākamais ir komerciālā un īpašnieka ietekme uz uh, saturu. Uh, Vispārīgi mm, kopumā rezultāti šeit uh, sarkanā krāsā ir iekrāsojuši Luksemburgu un Bulgāriju. Luksemburga ļoti maza valsts. Tādēļ, nu, kā jau minēju, tad uh, tie riski ir jāanalizē, kāda ir to cēloņi un sekas. Bet, nu, dzeltenā krāsā valstu daudz. Tāda šī situācija vismaz uh, šajā tirgus pluralitātes jomā. Trešā norāda, trešā joma - politiskā neatkarība Šeit esam mēģinājuši vērtēt to, cik lielā mērā mediju sistēma valstī ir politizēta, kas notiek ar mediju organizācijām, ziņu pakalpojumiem un valsts pakalpojumu mēdījiem. Šeit zināmos gadījumos ir arī augsta riska rādītāji, un divi indikātori, kas rada vislielākās bažas, ir politiskā kontrola par mēdījiem, izdevniecībām Tas ir uh, it kā vidējā riska zonā, bet tuvu jau sarkanai zonai. Tas nozīmē, ka politiskā kontrola ir pārāk liela. Un uh, redakcionālā autonomija arī tā nav aizsargāta no uh, politiskās vai arī komerciālās ietekmes. Un arī tas rada problēmas kopējā karta šeit. Turcija, protams, tur ļoti situ smaga situācija, bet arī Melnkalne ir problemātiska. Un vēl sarkanā krāsā Slovēnija un Ungārija. Visas pārējās valstis um, tuvu sarkanai zonai, bet um, arī šeit pārsvarā novērojams dzeltenais. Vidēja riska zona tikai dažas valsts uh, centrāla Eiropā ir zaļā krāsā. Ceturtais indikators - sociālā iekļaušana. Ar šī indikatora palīdzību esam mēģinājuši vērtēt uh, Kāda ir attieksme pret šo vājāko neaizsargāto uh, sabiedrības daļu, minoritātes, vietējās reģionālās kopienas, sievietes, cilvēki ar invaliditāti? Tas ir tas, kas pārstāvēts šajā indikātorā, un rezultātos esam atklājuši, ka uh, ir zināmas uh, situācijas, kas nav apmierinošas, un sliktākie rezultāti attiecas uz mm, minoritāšu pieeju mēdījiem. Tā ir problēma, kas aizvien pieaug. Un um, pēc būtības uh, tās ir atzītās minoritātes, tādēļ um, situācija šeit ir labāka nekā neatzītajām minoritātēm. To saprotam, mēģināsim tādēļ uh, strādāt tālāk šajā virzienā. Un arī a, uh, sieviešu piekļuve medijiem ir ļoti slikta. Šī bija pirmā reize, kad izskatījām nopietnu šo indikātoru, un mūs pārsteidza šie rezultāti, it kā vidējais risks, bet ļoti augsts šis rādītājs. Un kopējā situācija Turcija ļoti sliktā situācija, arī Grieķijai slikta situācija, sarkans, un Latvija arī sarkanā krāsā, bet, nu, daudz valstu dzeltenā krāsā, vidējā riska zonā. Situācija neapmierinoša kopumā. Reizēm raugoties uz zaļo krāsu, nu, tas tāds vidējs rādītājs un arī zaļajās zonās reizēm viens no indikatoriem var būt ļoti labs kādā valstī, bet skatoties vidējos rādītājs, tas varbūt pavalktos pārējos uz augšu. Iepazīstoties rūpīgi ar šo pētījumu, ir iespējams saprast, kur tad slēpjas šie riski. Varbūt ne katrs atsevišķais indikators sniedz kopainu precīzu. Un secinājumi. Mēdīju plurālismu monitors ir instruments, kas ir uh, visaptarošs, līdzsvarots, tas ir pārbaudīts. Pirms 2016. gada eksperimenta visās valstīs esam veikuši divus pārbaudas, divus testus. Uh, iepriekš 19 valsts, tad pirms tam 9. Tas ir tāds rafinēts, izstrādāts instruments, kas mums uh, sniedz neticami bagātu datu kopumu mediju politikai. Mūsu dati ir atrodami mūsu tīmekļa vietnē, jo šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, tādēļ šos datus var izmantot arī pētnieki, politiķi, visi, kas to vēlas, žurnālisti, visi, kas vēlas iepazīties padziļināti ar, atsevišķi, ar situāciju atsevišķās valstīs un īstenojot to regulārā kārtā šo instrumentu uh, var vērtīgi izmantot situācijas kontrolei un radīt iespēju labāk izprast riskus, kā arī padziļinātāk saprast šo situāciju, ja riska līmenis rada bāžas, un, ja nu būtu nepieciešams, tad attiecīgi naklējā ar politikas reakciju priekšlikumiem. Strādājam jau pie 18. gada. Šobrīd mēģinam kopēt šo instrumentu, kā to piemērot nākamajā gadā. Tā būs pirmā iespēja mums uh, vērtēt, kā situācija attīstās gadu gaitā secīgi. Pētījums 8, par 18. gadu jau ir uzsākts. Nākotnē finansējums vēl nav piešķirt, mēs gan ceram, ka šī instrumenta darbība turpināsies, jo mums šķiet, kas ir ļoti vērtīgs kā grīnā brīdinājuma sistēma, kā arī kā signāls, kas norādītu, kur nepieciešami regla, šī satvera pielāgojumi. Kā instruments kā tāds, tas signalizē par risku, bet redzam, ja ir risks, tad ir iespējams attiecīgi situāciju padziļināt pētīt un pieņemt lēmumus un iejaukties, ja tas būtu nepieciešams un ko darīt. Nu, re, šķiet, ka tas arī viss no manas puses. Kopumā situācija nav tik laba, kā bijām cerējuši Redzam, ka ir daudzas riska jomas, bet es domāju, ka varam pie tām strādāt. Ir cerīgi. Un ir svarīgi turpināt uzraudzību un mēģināt spēt pēc iespējas ātrāk reaģēt, kad rodas problēmas. Paldies! Paldies! Uh, šie slaidi, šī uh, analīze nekavējoši tiks izvietota uh, mūsu vietnē uzreiz pēc šīs uzklausīšanas, tā kā Ja jums radīsies kādi jautājumi laika gaitā, tad varēsiet to pārlūkot. Pēc brīža varam to arī vēlreiz parādīt uz ekrāniem, ja vēlēsieties. Tagad pievērsīsimies Tīsam Bermanam. Viņš šobrīd ir galvenais konsultants mēdīju brīvības biroja, birojā Eiropas brīvības un drošības organizācijā OSCE. Tāpat arī e, šī organizācija nodarbojas ar caurskatāmības jautājumiem. E, esiet e, sveicināts, Bermana kungs, vārds jums. Paldies, Klod! Tiešām man ir patiesa prieks un pagodinājums atkal būt šeit, manu bijušo kolēģu vidū. Arī es esmu bijis Eh, parlamenta deputāts, un eh, tik tiešām eh, darbs žurnālistikā piedāvā jums izredzes arī tādu, kad pamatot aktīvās politiskās gaitas. Un, ja īsumā par mūsu organizāciju, tā ir vienīgā, vienīgais pasaules tāds pārvalstiskais, pārnacionālais mēdīju uzraudzības orgāns, struktūra, mm, tas, ko angliski sauc par watchdog, tāds sarksums, uh, Mēs iestājāmies par mediju brīvību, un sākotnēji mūsu organizācija bija kā fórums dialogam, uh, lai spriestu tieši par militārām, militāriem procesiem, tātad EDSO paspārnē. Uh, un mm, drošība ir, kā zināms, ne tikai tādā militārās dimensijās mērāms jēdziens, tas sevi ietver un nozīmē arī pamattiesības, pilsoņu brīvības. Uh, Un mm, atkarībā no mediju brīvības varam spriest arī par pilsoņu brīvību, un to labi atceramies, eh, vērtējot, kā situācija ir mainīsies kopš augstā kara laikiem. Un, diemžēl, jāatzīst, ka šobrīd eh, mums trūkst oficiālā pārstāvi. Birojas ir izveidots, eh, darbinieki strādā, uh, Uh, pārauga situāciju, bet mēs nevaram uh, nākt klajā ar oficiāliem paziņojumiem, jo mums nav oficiāla uh, priekšstāvi. Līdz ar to šobrīd ir, ir tātad EDSO nav ievēlējis savu vadītāju, ODHIR nav vadītājs, nav ievēlēts. Uh, kas e, būtu pilnvarots oficiāli izteikties par demokrātijas un cilvēktiesību, minoritāšu tiesību ievērošanas jautājumiem. Man nav ne jausmas, cik ilgi šāds sastinguma stāvoklis e, turpināsies. Edisā līdz ar to ir e, komā. Nevairāk, ne mazāk. Un to ņemot vērā, vēlos norādīt uz trīs tādiem satraucošiem faktoriem. Pirmkārt, pašu žurnālistu veselība un drošība. Žurnālisti tiek apdraudēti, eh, tiek izteikti draudi viņu veselībai, dzīvībai. Eh, žurnālistas sievietes eh, īpaši bieži saskars ar šādiem apdraudējumiem Um, digitālās uh, pārmaiņas, kā nodrošināt mediju izdzīvošanu, pluralismu, mm, patstāvību uh, šajā strauji mainīgajā vidē, kad mainās saimnieciskie modeļi, finanšu modeļi, uh, tehnoloģiskās platformas. Mm, viena no lielākajām rūpēm ir žurnālistikas kvalitātes nodrošināšana Eiropas lauku reģionos Trešām kārtām pārvaldes struktūras nevienmēr godprātīgi respektē savas tiesības, savus pienākumus, aizbildinoties ar terorismu, teroristu tvarstīšanu, ierobežojot vārda brīvību plašaziņas līdzakļos. Vārda brīvība, mediju brīvība mm, nešķiet īpaši svarīga prioritāte atsevišķu dalību valstu valdībām. Un eh, nu, nedaudz plašāk par katru no šiem jautājumiem. Pašu žurnālistu drošība. Mūs eh, patiesi satrauc uh, aizvainojumi, uzbrukumi, draudi, kas tiek adresēti žurnālistiem, tīpaši sievietēm. Žurnālisti ir sabiedrībā redzamas uh, personas, uh, viņus ir viegli atrast, uzmeklēt, jo viņi ir tie, kas ziņo sabiedrībai par nebūšanām, par negācijām, tādējādi kļūstot par viegliem mērķiem. Manā dzimtajā zemē, Nīderlandē, 62% žurnālisti atzina, ka pagājušā gada garumā saņēmuši vairāk vai mazāk draudu. Tostarp no valsts pārvaldes struktūrām, draudot ar tiesu darbiem, ja tiks publicēts tāds vai citāds materiāls. Jau minēju sieviešu neapskaužamo stāvokli. Uh, Mm, uh, un par to ir sarakstīti vairāk ziņojumi un pētījumi. Uh, tāda vidusmēra uh, šovinistiska vīrieša uzbrukumi šajā šī brīža situācijā un konjunktūrā šķiet kļuvuši tādi pieļaujamāki. Tos iedrošina atsevišķu valstu vadītāju nesmalkjūtīgie izteicieni, uh, Eh, un tas apdraud eh, demokrātiskas diskusijas eh, kvalitāti, liekot žurnālistiem aizdomāties par pašcenzūru. Redaktori, žurnālisti arvien biežāk aizdomājas par to, vai ir vērts publicēt tādu vai citādu materiālu, ja ir skaidri zināms, ka sekos uzbrukumi, aizvainojumi, nomelnošana. Uh, Un uh, te nu reiz ir uh, tas moments, kur ir būtiski uzstāties Eiropas uh, parlamentam, labi apzinoties to, ka likumsargāšanas iestādes nevienmēr pilnā mērā iestājas pret šīm negācijām, pret aizvainojumiem, uzbrukumiem virtuālajā vidē, vārdiskiem uzbrukumiem. Mm pašcenzūra nav uh, atvērtas uh, demokrātijas interesēs. Uh, demokrātija neiegūs uh, no tā, ja mēs uh, noklusēsim, ja mēs slēpsim faktus. Šeit ir nepieciešams skaidrs, nepārprotams politisks signāls uh, adresēts visiem, ka agresija netiks pieciesta. Uh, Tāpat kā netiek pieciestā tāda šķietami e, nevainīga grūstīšanās, e, ja to, piemēram, e, pastrādā policists uz ielas. Otrais punkts, ko minēju, digitālās pārmaiņas. Facebook, Google, šīs kompānijas ir, tā teikt, pasaules šī brīža diženie, Viņi nopelnā pasaules reklāmas ieņēmumu lauvas tiesu, kā rezultātā pātrinās mediju koncentrācijas, centra tiecas spēki. Apvienotajā karalistē, piemēram, šobrīd, piemēram, pēc mm, ceturtā daļa, ja ne trešā daļa uh, lauku pašvaldību vairs eh, neizdod savus neatkarīgus eh, preses izdevumus. Tur vairs nav neatkarīgu vietēju žurnālistu, kas uzraudzītu, kas skatītos pašvaldībai uz pirkstiem, politiķiem uz pirkstiem, un tā tas ir arī Francijā, Nīderlandē. Mm, aizrita neskaitāmas pašvaldību reģionālo pārvaldes struktūru sēdes, kur klāt nav neviena neatkarīga uh, žurnālista. Uh, uh, tātad uh, drukāto mēdīju redakcionālā izvēle ir atkarīga no pārobežu um, struktūru ietekmes un, un, un gravitācijas, un internets, kas ir šis fantastiskais informētājs, plurālisma nesējs, paradoxālā kārtā izrādās ģenerē pretējā virzienā vērstus, vērstus spēkus. Uh, Un šeit Eiropas Savienībai nāktos aktīvi iestāties par eh, atklātību, par godīgumu, eh, iestājoties par valsts finansējumu, eh, plašsaziņas līdzekļiem, par dialogu sekmēšanu, par dzīvotspējīgiem biznesa modeļiem, preses izdevumiem. Un mm, ir šis lieliskais pētījums, kas, kas ir drukātā veidā atrodams šepat pie ieejas, kurā ir aprādītas tās grūtības, ar kādām saskaras plašsaziņas līdzekļi šobrīd biznesa vidē, politiskajā kontekstā. Un trešām kārtām saistības pienākumi un šī brīža realitāte. Uh, Vairāk valstu valdības nespēja pretoties eh, kārdinājumam atgriezties eh, pie cenzūras kā instrumenta, lai apkarotu tā dēvētās viltus ziņas, bet cenzūra nekāda nav īstā atbilde. Drīzāk meli ir jāceļ gaismā, eh, baumas, klačas ir jāatklāj, jāizgaismo, norādot uz patiesajiem faktiem. Ir nepieciešams vairāk kvalitatīvu preses izdevumu, godprātīgu žurnālistu Mm, kas sauc lietas eh, īstas vārdos. Eh, īsta Stratkom eh, šī te struktūra ārējās darbības dienesta paspārnē ar to nodarbojas, bet galvenokārt nodarbojas ar to dezinformāciju, kas nāk no Kremļa, taču tas ir tikai šaurs lauciņš. Šī gada pavasarī mūsu pārstāvis Dumjatovičs, kad viņš vēl bija ar šīm pilnvarām, nāca klajā ar paziņojumu par eh, tā dēvētajām viltu ziņām kopā ar uh, ANO uh, kolēģiem, Afrikas Savienības, Amerikas valstu savienības uh, pārstāvjiem, kurā nelokām iestājās uh, pret cenzūru, par atklātību, uh, par mediju pratību un arī uh, valsts eh, mēdīju, nacionālo mēdīju līmenī. Tas ir būtiski. Eh, nacionālajiem eh, valstī piedarošiem mēdījiem ir jāspēj izcīnīt šī cīņa. Situācija, kāda ir izveidojusies Polijā, piemēram, ir nepieņemama. Ir atlaisti vairāki simti Polijas valsts radio un televīzijas darbinieku. Uh, kuri nevēlējās ieturēt uzdoto valdības līniju. Un, kā jau teicu, vairākās valsts valdībās šķiet valda priekšstats par to, ka pamata tiesības, pamata brīvības ir tāda maiņas monēta, kuru var viegli atmest, lai efektīvāk cīnītos ar terorismu žurnālistiem, bet tā tas nav masveida novērošana, masveida uzraudzīšana nedrīkst kalpot par apsvērumu, lai ieviestu totālu izsakošanu un apdraudētu žurnālistu neatkarību. Nīderlandē mēs par to esam skaļi izteikušies, sudzējušies Uh, arī uh, likumi, kas ir vērsti pret uh, naidīgu izrunāšanos, nedrīkst kalpot par iegānstu vai tādu netiešu līdzekli, lai ierobežotu vārda brīvību. Ir jāspēj nospraust uh, Uh, īstās robežas, taču pēc tam, kad uh, cilvēks, kad pilsonis ir spējis izteikties, tas ir svarīgākais. Pēc tam, pēc uh, pilsoņu izteikumiem var vērtēt to, cik vai cik lielā mērā tas ir bijis naidīgi vai nepieņemami. Tādā veidā triumfētu tiesiskums. To mūsu birojs ir aizstāvējis vairākus, vairāk gadu garumā un ir arī pozitīvas pārmaiņas. Uh, Eh, Maltā eh, šī gada sākumā, eh, ņemot vērā mūsu atzinumus, tika mainīts likums, kas, kas paredz kriminālu sankcijas par apmelošanu un nepatiesas informācijas sniegšanu. Lūk, kāda ir situācija Eiropas Savienībā, kur publiska apmelošana un nepatiesu ziņu sniegšana joprojām ir krimināli sodāma. Uh, Uh, un šai situācijai strauji jāmainās. Eiropas Savienībai ir jābūt kā paraugam pārējai pasaulē uh, pamatiesību, tostarp vārdu brīvības un mediju brīvības jomām. Paldies! Paldies! Tiešām ārkārtīgi interesanta uzruna. Uh, ir šķiet īstais brīdis pienācis, lai arī mēs skaļi apliecinātu savu atbalstu neatkarīgiem, godprātīgiem žurnālistiem, kas no sirds dara savu darbu. Mm, jūs nedaudz pārsniedzāt uh, savu laiku, un tas, uh, savu runāšanas laiku, un tas nav nekāds brīnums, jo esat bijis, esat kādreizējais Eiropas parlamenta deputāts, tā kā tas ir pašsaprotami. Uh, bet, uh, nu, turpināsim nu, mūsu žurnālistu uh, pārstāve Renāta Šrēdera, Eiropas žurnālistu federācijas direktore. Uh, Renāte, uh, vārds uh, jums. Paldies, paldies priekšsādātāji, paldies eh, komitējai Lībe eh, par to, ka eh, sasaucāt šo ārkārtīgi nozīmējo sanāksmi. Paldies Barbarai Spinelli, kur ir neaps, tas neapskaužamais uzdevums rakstīt atskaiti par šeit notiekošo. Es nezinu, vai man vispār ir vērts jūs iepazīstināt ar to, ko mēs darām Eiropas žurnālistu federācijā. Mēs apvienojam uh, žurnālistu arotbiedrības asociācijas no Eiropas padomes dalību valstīm. Vispirmām kārtām vēlos eh, patiešām no sirds eh, pateikties par ārkārtīgi vērtīgo mediju vides eh, pāraudzības darbu, ko veic mediju pluralisma un brīvības centrs. Uh, Eh, jau kopš 14. gada. Eh, ar katru gadu šī struktūra eh, strādā ar vien kvalitatīvāk, piedāvā ar vien kvalitatīvāku šo te pārskatu. Un šis gala ziņojums, es domāju, tā, to pelnījis ir tā vērts, lai tas tiktu nosūtīts ik vienai dalībvalstī. Uh, šo nesen pabiju īrijā, kur mēdīja koncentrācija sasniedz uh, draudīgus līmeņus un prezentēja šos slēdzienus, šos secinājumus un iesaistījās uh, parlamenta deputāti. Un tā rezultātā ir ticis apturēts kāds liels mēdīju kompāniju saplūšanas mēģinājums, apvienošanās mēģinājums. Mēs pilnībā pievienojamies tām bažām, kas tiek paustas par mēdīju koncentrāciju, ka tas ir viens no lielākajiem draudiem mēdīju plurālismam un viens no lielākajiem apdraudējumiem mēdīju vides daudzveidībai un saturiskajai dažādībai. Es mm, savas profesionālās gaitas sāku pirms 25 gadiem, eh, un tobrīd eh, tika izdota zaļa, grā, zaļā grāmata, zaļais dokuments 90. Eh, gadu sākumā mm, par mediju plurālismu. Eiropas parlaments ļoti iestājās par šādu dokumentu sagatavošanu, bet beigās šie centieni izgāzās. Uh, jo dalībvalstis eh, izrādās pamatīgi tika nolabētas. Eh, tas bija Mērdoks, eh, kas tur cītīgi lobēja, un, un vairāk mediju koncerni no Vācijas, kas apturēja šo procesu, un tā rezultātā situācija tika pavērsta ļoti negatīvā gultnē, un, un, un mediju koncentrācija varēja netraucēta turpināties, sasniedzot tos draudīgos līmeņus, kādi tie ir šodien. Un gluži mm, pašsaprotami, Mm, šobrīd politiskās darba kārtības augšgalā uh, ir cīņa ar šīm viltus ziņām. Jā, tas ir saprotams, bet eh, kamēr neizpratīsim uh, šīs parādības uh, cēloņus un, un tos apsvērumus, mums neizdosies to efektīvi apkarot. Strauji mainīgā mēdīju vide, ekosistēma tiešām ir sarežģīts jautājums bet mediju koncentrācija, kas apklusina pretrunīgas balsis, Uh, lauku reģionos. Uh, šeit uh, pilnībā pievienojos kolēģim, kolēģi sacītajiem. Atņemt cilvēku tiesības zināt un iespējas uzzināt par to, kāds mēdīs kam pieder, vai tur gala beigās nestāv viena persona un, un nerāsta visas šīs aukliņas sev, sev izdevīgā veidā. Tā kā uh, Mm, viens risinājums, viens būtisks risinājums cīņā ar, ar šīm te viltus ziņām ir mēdīju plurālisma nodrošināšana, ir mēdīju koncentrācijas apturēšana. Eh, nu, to ir viegli pateikt, bet eh, grūti izdarīt, tomēr tas tā ir. Tāpat arī prieks eh, par to, ka Igaunijas prezidentūra ir sari, grasās rīt sarīkot semināru, kurā tiks spriest tieši par mēdīju plurālismu jautājumiem un ceru, ka uh, tiks nolemts par vairākām būtiskām iestrād, ierosmēm. Um, mm, EŽF, mana organizācija, šī gada maijā Bukarestē sanāca kopā, lai kritizētu Eiropas komisijas šī gada aprīlī izziņoto nolēmumu piekrist, ka 20, 20th Century Fox pārpērk Sky koncernu. Uh, Tas ir klajš mēdīju koncentrācijas gadījums, mm, vēl lielākā mērā ierobežojot mēdīju plurālismu šo koncernu pārstāvēto mēdīju ēterā. Uh, ir jāsaprot, ka mm, eh, Merdoka koncerns jau tā ir nonācis dominējošā stāvoklī uh, Eiropas vairāku valstu valstu tirgu, un šāda apvienošanās uh, šo dominējošo stāvokli paplašinātu uh, vēl vairāku citu Eiropas valstu mēdīju tirgos. Un, uh, tā sekas uh, uh, nemaz nerunāja par to, kā šie, šie, šie apvienotie mēdīji atspoguļota, piemēram, Brexita procesu, par to varam tikai iedomāties. Uh, Kristos redakcionālās neatkarības vērtība, sabiedrības ieinteresētība, patiesībā tā vietā triumfētu monopolistiskas vienpusējas piefrizētas ziņas mēdī telpā. Un Lūk, kāds īsts izvilkums no Eiropas padomes rekomendācijas, ko tā pieņēma pagājušajā gadā. To atbalstīja visas Eiropas Savienības dalībvalstis, un tajā sacīts ES valstis. Tur, tā, tur ir tātad sacīts Eiropas padomes valstis, tos ar PS e valstis apņem, apņemas apstiprināt mēdīju īpašumu tiesību regulējumu, kas garantētu caurskatāmu mēdīju īpašuma struktūru un novērst apdraudējumus mēdīju plurālismam, cita starpā pievēršoties uh, netiešām eh, īpašumtiesību struktūrām un netiešai slēptai ietekmei, kas reizēm var būt arī uh, eh, pievērs esošu politiķu rokās no regulatīvā viedokļa, no tiesiskā viedokļa šis leģislatīvais pamats ir Uh, bet ir nepieciešami turpmāki darbi, turpmāki labojumi pēc būtības, lai panāktu šo, šo, šo, šo kvalitatīvo uzlabojumu. Un uh, noslēgumā vēlos minēt uh, vēl tādus četrus būtiskus piemērus, uzstādījumus Mm, tieši domājot par mm, žurnālistu aizsardzību. Viens no diviem parametriem, kas šobrīd izskatās vissliktāk, vis, eh, ir eh, žurnālistu eh, tātad darba kvalitāte un apdraudējums žurnālistiem. Trešā daļa ES valstu - Horvātija, Bulgārija, Latvija, Melnkalne, arī Turcija un citas uh, Eh, tā tad nonāca šī, šī, šī pētījuma augstākā riska kategorijā. Eh, šīs valstis, eh, šajās valstīs tika konstatēti apdraudējumi gadījumi žurnālistiem, žurnālistu darbā, un atvainojos, ka atkārtojos, bet tas ir svarīgi. Šajās valstīs žurnālisti ikdienā saskarās ar tādām negācijām kā fiziski, verbāli, uzbrukumi, pašcenzūra, novērošanas, izsakošanas mēģinājumi, dažādas tiešas un netiešas ietekmes mēģinājumi, un tas ir nepieļaujami. Valstis līdz ar to ir ap, šīs valstis nav spējušas radīt drošu, uzticamu vidi brīvai netraucētai mēdīju darbībai. Uh, un Eiropas kopienas tiesas, Eiropas padome, mediju pārstāvji par to vairāk kārt ir izteikušies, aicinot uh, situāciju uzlabot. Kopenhāgenes kritērija, protams, ir ļoti svarīgi un vērtīgi, uz tiem ir jātiecas, bet uh, ja tie tiek klāji ignorēti un pārkāpti, uh, tiem vairs nav nozīmes. Un netiek nodrošināta arī mēdī pāraudzības struktūru efektīva darbība. Tāpēc mēs uzskatām un esam pārliecināti, ka Eiropas parlamentam šeit ir aktīvi jāiesaistās, lai aktīvi virzītu Eiropas Savienību, Eiropas Savienības valstis, lai tās izpildītu Eiropas eh, padomas, eh, ministru padomas rezolūciju par žurnālistu darba aizsardzību, kas pagājušajā gadā izpelnījās gandrīz vienbalsīgu atbalstu, eh, izņemot Krieviju, kas atturējās šajā balsojumā. Uh, valstis pašas ir iestājušās par šiem principiem, par šīm vērtībām, tad kāpēc tās uh, tagad nepāriet no vārdiem pie darbiem? Mums tas šīm valstīm ir jāatgādina. Šī rekomendācija cita starpā uh, noteica, ka dalībvalsts uzņemas uh, pārvērtēt, pārizvērtēt uh, savu uh, regulējumu, uh, savu tiesisko uh, situāciju, uh, lai izvērtētu, vai tas tā ir adekvāta atbilstoši neatkarīgu uzticāmu personu un, un, un, un struktūru vērtējumam. Neviena no ES valstīm līdz šim nav pilnā mērā izpildījusi šīs rekomendācijas. Neviena no parakstījušām valstīm vēl nav uzsākusi šādu pārskata procedūru. Vēl ko vēlos minēt, kas būtiski domāju tieši par žurnālistu darbu. Tie ir eh, darba apstākļi, apstākļi, kādos žurnālisti darbojas. Man ir patiesa prieks, ka šis eh, elements eh, tagad ir tātad šajā pārskata ziņojumā iekļauts. Un šeit ar īpašām grūtībām saskar žurnālisti Čehijā, Slovākijā, Spānijā, arī Lietuvā, Latvijā, Īrijā, kur žurnālisti savā darbā sastars, ar, saskars ar augstiem riskiem. Un ir pienācis pēdējais laiks zvanīt trauksmes zvanus, uh, Eh, nevienu nepārsteigs eh, tas, ka eh, nesen Eiropas arotbiedrība institūta veselības un darba drošības žurnāls arī pievērsās šim jautājumam, īpaši norādot uz, uz izdegšanas sindromu tieši žurnālistu aprindās. Uh, kolēģis minēja, ka 62% žurnālisti Nīderlandē saskaras ar, ar, ar, ar šo te apdraudējumu, un, un, un daudzi droši vien kādā brīdī domā, nu vai ir vērts vispār tik, tik ļoti stresot, tik ļoti dedzināt sevi, varbūt ir vērts dzīvot mierīgāk un nesatraukties par to visu. Un, uh, Mm, nu atkal atgriežos pie Eiropas padomas vadlīnijām, kas eh, noteica to, ka ES, eh, ka val, dalībvalstis eh, īpašu vērību pievērš darba apstākļiem un tieši šajās bīstamajās profesijās un tos vērtē nu, tuvojas jau noslēgumam, redakcionālā neatkarība, redakcionālā brīvība. Uh, mediju dažādība drīzāk tiek uh, kariķēta. Uh, un, un, un žurnālisti paši uzskata par, par cienījamāko atspoguļot tādu mm, vairākuma viedokli. Uh, bet tā tas nedrīkst būt, tas ir aplāmi, ir jāatskan dažādām balsīm. Uh, Uh, tostarp arī uh, jautājumos, kas skār migrāciju un, un, un bēgļu krīzi. Um, bieži tiek minēta arī mēdīja pratība uh, pašu pilsoņu, pašu mēdīju patērētāju starpā. Tas ir tāds satraucošs parametrs ar satraucošām tendencēm. Finansējums, kas tiek atvēlēts mēdījiem. Uh, Mm, bieži vien uh, nav tāds, kas sekmē kvalitatīvu žurnālistiku, uh, izmeklējošo žurnālistiku. Uh, žurnālistiem pašiem ir, ir, ir, ir jāmēģina kaut kādā atjautīgā, neparastā veidā uh, savu, uh, savu, savu, savu darbu veikt, uh, noskaidrot viņus interesējošos faktus. Un tas ir drīzāk tāds entuziasma jautājums. Paldies! Paldies! Renāta. Klāt. Tālāk Klārks, eh, profesora Klārka no Māls universitātes. Viņas pētījums saucas žurnālisti izjūt spiedienu, nepamatota iejaukš, iejaukšanās, bailes un pašcenzūra Eiropā. Profesor Klārka pieņēma mūsu uzaicinājumu runāt par šo pētījumu. Desmit minūtes jums ir. Jā, paldies, godātie viesi. Demokrātija un cilvēktiesības e, to centrā ir arī tiesības saņemt informāciju. Tas ir nepieciešams jebkuras sabiedrības attīstībai un arī katram cilvēkam. Žurnālistiem, protams, ir ļoti svarīga loma. Viņi veido sabiedriskās debates, e, kā e, šie uzraugi, watchdogs regulāri saucot pie atbildības tos, kas ir pie varas, nodrošinot eh, arī iedzīvotājiem piekļuvu informācijai. Diemžēl pēdējā desmitgadē esam redzējuši, ka tiek izmantota dažāda taktika, lai apklusinātu vārda brīvību. 2017. gada Eiropas padomas eh, ziņojums parādīja, ka daudzas dalību valstis eh, nespēja radīt drošu vidu žurnālistiem, un nepieredzēts apmērs ir eh, uzņēmus žurnālistu ies, eh, arestas. Un tas bija arī galvenais pamatojums manam pētījumam. Mēs vēlējāmies ievākt uzticamus datus kas varētu palīdzēt strateģiskai plānošanai, un mēs vēlējamies konstatēt, cik liela ir nepamatota iejaukšanās, kāds ir baiļu e, faktors un ietekme, un pētīt saikni starp e, nepamatotu iejaukšanos, bailēm un pašcensūru. Tātad Mēs izmantojām gandrīz tūkstos žurnālistus kā atlases paraugu no Eiropas padomas dalību valstīm un Baltkrievijas. 54% vīrieši, 46% sievietes. 46% strādājušie nozarē vairāk kā 16 gadus un koncentrējās uz politiku un sabiedriskajiem procesiem savā darbā. Mēs eh, prasījām norādīt, kur, no kurienes ir paši žurnālisti un par kurām teritorijām viņi ir ziņojuši. Es redzēju, ka lielākā daļa no respondentiem bija no Eiropas Savienības un ne Eiropas Savienības valstīm, tāpat arī 27% no Dienvīda Austrumu Eiropas valstīm, 23% no Austrumu Eiropas valstīm, 13% no Turcijas un 6% no Dienvīda Kaukāza reģiona. Tātad no turienes viņi ziņo. Šeit ir pierādījums e, tam, kā, par ko mēs līdz šim runājam. Nepamatot iejaukšanās e, uzrāda ļoti augstus procentus. Žurnālistiem tika prasīts pastāstīt par savu pieredzi pēdējos trīs gados. Uh, Jūs redzat, oranžajā krāsā stabiņa īpaši augsts, psiholoģiskā vardarbība, divi, tre, divas trešdaļas no respondentiem par to ziņoja. Tas uh, nozīmē dažādu veidu vajāšanu, iebiedēšanu un līdzīgu taktiku. Kiber eh, vajāšana, eh, tai iebiedēšana no interešu grupu puses arī bija diezgan liels procents. Fiziski uzbrukumi 31%. ETSO kolēģis pieminēja, ka sievietes eh, ziņojušas arī par eh, seksuālu uzmākšanos 39% no respondentiem norādīja, ka ir pieredzējuši izsekošanu, mētiecīgu izsekošanu. Un tas ir ļoti svarīgs aspekts avota aizsardzībai. Un liela daļa jūta, ka viņi nav pietiekami aizsargāti pret mētiecīgu izsakošanu. Un tas ir informācijas avota aizsardzībai ļoti nozīmīgs Eh, faktors. 48% baidījās, ka nespēs aizsargāt savus informācijas avots, un 25% ziņoja, ka viņu aizsargāti informācijas avoti, respektīvi, ka viņi nav spējuši nodrošināt šo avotu aizsardzību. Tiesiska ie, eh, iebiedēšana, kas nozīmē arestus, izmeklēšanas, draudi ar kriminālu vajāšanu vai a, eh, reālu kriminālu vajāšanu. Liels procents Visbiežāk, eh, kas tiek izmantots eh, žurnālistu apklusināšanai, ir eh, likumdošana par neslauz celšanu, sabiedriskās kārtības likumdošana, valsts drošības likumdošana. Neskatoties uz šiem augstiem procentiem ar nepamatu pieaugšanos, liela daļa no uh, respondentiem uzskata, ka viņiem nav pietiekamu mehānismu ziņošanai. Piemēram, 40% e, kas e, ir daļa no arotbiedrības, nav ziņojuši arotbiedrībai par šādu nepamatotu iejaukšanos. Tālāk par bailēm. Tas e, saistīts ar to, ka nākotnē varētu nepamatot iejaukšanās notikt. Šeit mēs redzam lielu saikni starp faktisku vardarbību un bailēm no šādas potenciāls vardarbības nākotnē. Tāpat psiholoģiska vardarbība, e, iebiedēšana no interešu grupu puses arī ļoti augsts procents uzrāda. Vairāk kā trešdaļa no respondentiem norādīja, ka ir ļoti nobažījušies par savu personīgo drošību un savu draugu un ģimenes drošību ietekme no šīs nepamatotas iejaukšanās ir tik liela, ka 40% ziņoja par, pers, eh, par to, ka tiek ietekmēta viņa personīgā dzīve. Interesanti dati ir tādi, nu, bija diezgan uh, plašs šis pētījums, tāpēc es prezentēju tikai daļu no rezultātiem. Un, uh, kā jau tika pieminēts, stress un izdegšanas sindroms bija rezultāts, un vairāk kā 30% ziņoja, ka tika ietekmēts arī viņu darbu. Eh, par pašcenzūru arī ļoti skaidri rezultāti. 31% eh, atzina, ka viņi ir eh, tādus sensitīvus rakstus, tā kā ma mazinājuši viņu nozīmību, ir veidojuši saturu, kas atbilstu kādas kompānijas interesēm, 23% ir Eh, izlaiduši kādu informāciju, nav publiskojuši viņu. Mēs arī jautājām, jau, uzdevām jautājumu, kas saistīts ar pētniecību, saistībā ar pēctraumatisku pieeju. 36% no respondentiem eh, ziņoja, ka nepamatot iejaukšanās pagātnē ir īstenībā stiprinājuši viņu vēlmi būt neatkarīgiem savā darbā. Un kāds žurnālists norādīja, ka viņš eh, īstenībā novērtē tādu saprātīgu apjomu ar naidpilniem komentāriem, jo tas tikai nozīmē to, ka tas, ko viņš raksta, ir pietiekami svarīgi sadalījumā par reģioniem un eh, pēc citiem indikatoriem vēlos uzsvērt daļu no rezultātiem. Esmu izvēlējusies tikai tās, kas svarīgas ir Eiropas Savienībai un ne Eiropas Savienības valstīm. Fiziskie uzbrukumi visvairāk konstatēti Dienvidu Kaukās reģionā un Turcijā, bet arī ļoti e, liels skaits ir citos reģionos, tas skaitā Eiropas Savienības valstīs un Rietuma Eiropā, kas nav Eiropas Savienības. Un šeit nav runa tikai par parastajiem aizdomās turamajiem. Mēs redzam arī, ka valstīs, kur tradicionāli ir bijušas eh, spēcīgas demokrātas institūts, arī tur eh, notiek vajā, vajāšana pret žurnālistiem. Uh, seksuāla uzmākšanās visaugstākie rādītāji Turcijā. Psiholoģiskā vardarbība ļoti augsts procents visos reģionos, uh, pat 60%. Žurnālisti Turcijā uzrādīja augstāko rezultātu saistībā ar mētiecīgu izsekošanu, bet tas visos piecos reģionos bija pietiekami augsts. Un uh, visaugstākie rādītāji šī kibervajāšanā bija tieši Turcijā sadalījumā pa reģioniem attiecībā uz tiesisko iebiedēšanu visbiežākās sankcijas ir balstītas uz likumdošanu um, pār neslaus celšanu. Kā jau tika pieminēts, Renāta, manuprāt, to sacīja, pētījums nāk klajā ar vairākiem ieteikumiem, bet pārsvarā prasa dalību valstīm uh, Eh, pilnībā īstenot to, ko tās ir parakstījušas šo rekomendāciju. Pilnībā īstenot 2016. gada rekomendācijas par žurnālistikas aizsardzību un žurnālistu drošības nodrošināšanu, kur ir paredzēts eh, vardarbības novēršanas eh, pasākumi, žurnālista aizsardzības pasākumi, vainīgo Um, sodīšanu un informācijas avotu aizsardzība. Tāpat pētījumā tiek ieteikts, ka Eiropas padomes dalību valstīm ir pilnībā jāizmanto platformā žurnālistu aizsardzībai. Šī platforma tika palaista 15. gada aprīlī un ir bijusi salīdzinoši veiksmīga. Paldies! Paldies profesorai Klārkai! Pirms pārējām pie jautājumu un atbilžu daļas. Mēs runājam par salīdzinošu analīzi, kas tika sagatavota pēc Libe komitejas pieprasījuma. Varbūt profesore Bārda var pavisam īsi prezentēt eh, nu, desmit minūtes. Es vienkārši skatos, kāda mums programma ir paredzēta. Visiem līdzi ir pētījumi. Varbūt jūs varat pievērsties tikai spilgtākajiem punktiem šajā pētījumā, jo ir daudz eh, kolēģi, kas vēlas izteikties, un mums laiks ir tikai līdz 11. Paldies par veikto pētījumu. Lūdzu, iepazīstiniet mūs ar spilgtākajiem punktiem. Paldies! Once again. Okay. So I wanted to, to present the... Tātad es vēlos prezentēt uh, Libe komitejas pieprasīto pētījumu rezultātus. Tātad to uzraudzīja eh, politikas departaments par pilsoņu tiesībām un konstitucionālo lietu jautājumiem. Un mm, mm, mēs eh, strādājām eh, sadarboties ar ekspertiem, kurus vadīja Sergio Carrero. Mēdī plurālisms ir ļoti svarīga sastāvdaļa mēdī brīvībā. Tas nozīmē ne tikai diversificētus īpašumtiesības mediju jomā, bet arī um, to, ka ir nepieciešams cīnīties uh, pret uh, to, ka tiek ierobežots mediju plurālisms. Diemžēl nav vienprātības par to, kādu pasākumu būtu jāīsteno šajā jomā. Neskatoties to, ka visās Eiropas Savienības dalībvalstīs lielākā vai mazākā mērā uh, biznesa vara ir saplūdusi ar politisko varu, izdarot spiedienu uz mēdījiem, kurām, e, kuriem ir grūtības īstenot savas uzraudzības funkcijas. Mūsu pirmā hipotēze, kā jūs redzat uz slaida, ir tāda, ka tad, kad ekonomiskās un politiskais spiediens e, iet roku rokā, tiek izmantot caurumu likumdošanā un pārkāpt eh, mēdīju brīvība un plurālisms. Un mēdījiem bieži vien nav iespējas iegūt nepieciešamo informāciju. Centieni e, risināt mediju brīvības un plurālismu problēmas Eiropas saimnības līmenī ir jāsasaista ar demokrātiju, tiesiskumu un pamatiesību jautājumu un ir regulāri jāpārbauda sistemāti, sistemātiska tiesiskuma mazināšana dalību valstīs un politiskā ekstrēmisma un populisma pieaugums Eiropas Savienībā ir sūtījis spēcīgu signālu, ka ir nepieciešams rīkoties, lai uzlabotu mēdīju brīvību un plurālismu. Pienākums nodrošināt plurālismu izriet no eh, vārda brīvības. Strasbūras tiesa ir uzsvērusi atkārtoti, ka tā ir daļa no valstu pienākuma nodrošināt plurālismu. No vienas puses valsti ir jāturas no iejaukšanās, kas varētu kropļot tirgu, bet no otras puses jānodrošina, ka tiek pārstāvēti dažādi viedokļi mēdī tirgū. Mēs uzskatām, ka šie valsts pienākumi ir piemērojami arī pārnacionālām struktūrām kā Eiropas Savienībai. Un mēs arī apgalvojam, ka Eiropas Savienībai ir kompetence mēdī plurālismu regulēšanā. Tieši pienākuma Eiropas Savienībai šai jomā gan nav, bet netieši izteikta kompetence ir vairākos līmeņos. Pie negatīvajām sekām ir iespējams uh, otrā pānta vērtību pārkāpšana un 7. panta pārkāpuma procedūras īstenot uh, saistībā ar eh, Eiropas Savienības līgumu un Eiropas Savienības pamatiesību hārts 11. panta 2. punkts arī runā par brīvību un plurālismu mēdījos. Un ir nepieciešams arī uh, ņemt vērā tiesas lēmumu šajomā. Savienības pilsonības jautājums ir kā nerakstīts līgums ar Eiropas pilsoņiem, un eh, mēdīju brīvība pārkāpšana ir pārkāpums arī šajā jomā. Dalībvalstu politika pārkāpjot eh, šo, šos principus nozīmē ierobežot arī eh, pakalpojumus un pārvietošanās brīvību. Tāpat ir jāatzīst, ka visi īstenošanas mehānismi balstās uz krīzi. Uh, Mēs prasām metodiski drošu izvērtēšanas procesu, kas balstītos uz objektīviem principiem un uz vienlīdzību, lai izvērtētu potenciālos riskus visās dalību valstīs. Eiropas parlaments 2016. gada 25. oktobrī, dažus mēnešus pēc mūsu dokumenta sagatavošanas, pieņēma rezolūciju, aicinot komisiju nāk klājā ar priekšlikumu tiesību aktiem eh, attiecībā uz Eiropas Savienības mehānismu demokrātiskajai tiesiskumam un pamatiesību ievērošanai, kam ir jākalpo kā pamatam potenciālu risku izvērtēšanai mēdī plurālismu jomā, kur ierosina mūsu pētījumā. Tas būtu jāveic katrā dalību valstī, neatkarīgai ekspertu komitejai, un visa mediju sistēma tiek vērtēta kā tāda, kas rada vidējus riskus mediju plurālismam. Un ir nepieciešams sadarboties ar valdību plurālismu uzlabošanā piecu gadu periodos ar dažādiem pasākumiem gadījumā, ja tiek atklāts izvērtēšanā augsts risks mēdīju pluralismam vai iepriekšējā piecgada periodā uzlabojuma pasākumi nav bijuši veiksmīgi, komisija ir jāsāk īstenošanas, piespiedu īstenošanas procedūras saskaņā ar 258. pāntu līgumā par Eiropas uh, Savienības līgumu. Bet pārējiem rekomendācijām es tad došu vārdu kolēģi. Regarding the research, uh, the further Mm. Par šo izpēti runājot, mēs balstījāmies uz 14. 15. gada monitoru rezultātiem, kā jau par kūkungs to prezentēja, un iepriekšējais politikas ziņojums par ierobežotajām ES kompetencēm. Mēs izlēmām izvēlēties nedaudz atšķirīgu pieeju kvalitatīvu Uh, izpēti, padziļinātas intervijas, eksperti, kas ļoti labi pārzina dalību valstis. Mums šķita, ka tas ir nepieciešami, jo jautājums, ko skatījām, uh, netiek juridiski uzraudzīts. Šis mehānisms uh, no ārpus tādēļ nav tāds īsts pārskatāms un pieejams. Mediju brīvības, plurālisms, to iekļāvām mazākos, šaurākos jautājumos, valsts loma interferences, eh, caurskatāmība, bet mēs atlasījām tās dalībvalsts, kur mums šķita, ka saņemsim skaidrus rezultātus. Šajā tabulā MPM rezultāti, uz kuriem balstījām atlasi atbilstoši informācijai. Izceltās valstis sarkanā Tur ir vidēji vai augsta līmeņa risks gan politikas, gan īpašumtiesību kontekstā. Saprotam, ka ne visas valstis, visas problēmas, ko pētījām, smagi skar, bet sapratām, ka visām dalībvalstīm par labu nāktu rekomendācijas attiecībā uz caurspīdīgumu. Gan regulējums, gan valsts atbalsts, gan īpašums, gan arī izglītības programmas. Tie riska faktori, ko identificējām, bija horizontāla īpašumtiesību kontekstā un sadarbība ar partneru nozarēm. Tipiski tur ir valsts um, resursi, valsts iepirkums un procedūras. Otrakārt, valsts uh, reklāma, kas ir uh, slēpta finanšu subsīdiju veidā Tas uh, negatīvi ietekmē Bulgāriju, Rumāniju, Poliju, Grieķiju, Ungāriju. Un Itālijā un Francijā tur ietekme nebija tik milzīga, un zināms regulējums tur bija attiecībā uz sadali. Atklājām, ka šie jautājumi ir daļa no neformāla tīkla starp nozari un politisko vadību, kas um, apklusina, tad kaitē mediju brīvībai. Tādēļ šeit ir uh, no kval, kvantitatīvas problēmas uh, pārvēršas tā par kvalitatīvu problēmu. Šie dati rāda pašcenzūru, bez tiešām attiecībām starp uh, valdību un mēdīju industriju. Valdība var ietekmēt mēdījus gan finansējuma, gan arī satura ziņā, uh, sadarbojoties ar partneru nozarēm. Un šīs partneru nozares parasti ir celtniecība, aizsardzība, publiskais transports bankas vai telekomunikācijas zināmās valstīs un arī zemes īpašnieki Ungārijā tagad ir iekļaut sarakstā, jo tur tiek saņemts milzīgs ES subsīdijas. Mediji tad uh, kaut kādas pakalpojumus izdara vai maksā dividendes cilvēkiem, kas saistīti ar valdību, vai politis, iekļauj savā saturā politisku vēstījumu, kas veltīts sabiedrībai. Un te valsts uh, finansējums tiek uh, pārvirzīts uz uh, kabatām maciņiem, kas tuvi valdībai un tiek ietekmēts mēdī saturs. Saiknes ar politisko Franciju ir tiešas Francijā, Rumānijā, Ungārijā, Itālijā, pārējās netiešas. Ungārija, tad, kad veicām pētījumu, bija netiešā saikne, bet kopš tā laika, pēdējā gada laikā situācija tiešām pasliktinājusies. Cilvēki, kas to valdībā ir iegādējušies vairākus mēdīju namus, un partneru nozares bez iepriekšējas mediju pieredzes tagad uh, iesaistās šajā darbā. Tie ir konkrēti cilvēki, ko valdība izceļ, viņi tad uh, izu, iegādājas šādu um, mediju izdevniecību, parasti saņemot um, aizdevumu vai līdzekļus no valsts vai valsts banku aizdevumiem. Šāda veida cenzūra nedarbojas uh, ar cenzūras likumiem, bet gan tīri saistībā ar finansējumu un personiskajām attiecībām. No ārpus tas nav redzams, nepārzinot šīs personiskās saites sabiedrībā. Tādēļ uzraudzība arī grūti to atklāt. Zināmā mērā tas ir nomēro, novērams visās valstīs, jaunajās demokrātijās smagāk šī problēma. Saiknes starp mēdījiem un valdību, mēdīju nozarē jau ir gadiem ilgi zinamas, bet šobrīd šeit tas ir sasniedzis uh, um, tādu līmeni, jo mēdīji grib uh, būt uh, arī likuma uzraugs, tiesiskuma uzraugs. Un situācija pasliktinās. Āfrikas diktatūrās uh, nebūtu nekādu pārsteigumu par šādu situāciju, bet Eiropas Savienībā tas pārsteidz. Šos pārkāpumus var uh, risināt ar juridisku uh, uzraudzības sistēmu, jo individuālās tiesības netiek pārkāptas, bet kropļot tiek visa sistēma kopumā, un tas ietekmē arī citas apakšsistēmas valstī. Primāri runājot par politisko sistēmu un arī ekonomiku. Un mums šķiet, ka demokrātijas deficīts valsts līmenī rada robus arī Eiropas demokrātijām. Jo īpaši šeit jārunā par vēlēšanām, Eiropas parlamenta vēlēšanām, politiskie propagandas mehānismi tās pilnībā sabojā. Priekšsēdētājs. Desmit runātājiem būs 20 minūtēs jāiekļaujas. 15 minūtes gribētu runātāji, priekšsādātājs. Trīs ļoti svarīgi ziņojumi pēc šīs uzklausīšanas mūs gaida. Un nu jau deviņi runātāji pieteikušies. Panelim ir jāatbild. Uh, Tas viss jāieliek 20 minūtēs. Ja jums ir idejas, kā to izdarīt, priecāšos. Tādēļ varbūt izdariet uh, rezumējumu. Darbs ir plašs, bet ir deputāti, kas uzdos jautājumus. Pēdējais slaids. Priekšsēdētājs, es tiešām atvainojos. Nu, nevaram vienkārši citādi. Everyone... Rezumējums. Visiem ziņojums, jebkurā gadījumā ir pieejams, visi iepazīsies. Lūdzu. Labi rekomendācijas veidojot, mēs paturējam prātā trīs mērķus. Pirmkārt, jau kuras rekomendācijas, ar kurām nāksim klajā, tām jābūt dzīvot spējīgām, atbilstoši esošiem kompetencēm. Esam koncentrējušies uz esošiem kompetencēm, valsts atbalsta transparence un esošā uzraudzības sistēma. Otrakārt, dalībvalsts suverenitāti nedrīkst um, traucēt, kaitēt. Un treškārt, rekomendētie pasākumi būtu nelieli grozījumi, lai stiprinātu šo veiksmes iespēju un to, ka lēmumu pieņemšanas līmenī šie priekšlikumi tiek pieņemti. Bet tie ir tādi iedīgļi, kas nesīs rezultāts ilgtermiņā, lai panāktu struktūrāls pārmaiņas ilgākā termiņā. Tagad par rekomendācijām detalizēti nerunāšu, tie atrodami slaidos. Uh, Priekšsēdētājs visiem deputātiem pieejam ziņojums uh, priekšā uz galda. Tur var atrast šo informāciju. Lūdzu, apskatiet rekomendācijas, atvainojos, ka jā, jānoņem jums runāšanas laiks, lai esat lieliski pastrādājuši. Bet gribu uzreiz pāriet pie deputātiem, kam ir jautājumi uzdodami, jo nevaram uh, kavēties attiecībās trim punktiem darba kārtībā, kas ir pēc uzklausīšanas. Paldies, jebkurā gadījumā! par jūtu paveikto darbu. Iespējams, ka būs te zinām jautājumi, ja gribat, lai jums būtu laiks atbildēt, tad tādiem žēl jārīkojas. Durekungs, visiem aicinu iekļauties divās minūtēs, ja jautājumi paneļu diskusijas dalībniekiem, tad lūdzu konkrēti saucam vārdā. Nolasīšu runātāju sarakstu. Order that they requested the floor, and we begin with Mr. Jurek for a maximum of two minutes, please. Divas minūtes, Durekungam, lūdzu. Dziękuję bardzo. E, przede wszystkim chcę podziękować. Liels paldies priekšsādātāji. Sākumā gribētu pateikties ekspertiem. Paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar šo ļoti svarīgo tematu. Bet jāsaka, ka žēl, ka šajās debatēs esam piemirsuši vairākus ļoti drastiskus, svarīgus faktus nu, piemēram, valstu rīcība, jo īpaši šogad, nu, piemēram, Francijas lēmums, kas bija saistīts, piemēram, ar aizliegumu nopratināšanām un aizliegums uh, izdarīt psiholoģisko spiedienu tā ir absurda pieeja, mums ar šādu spiedienu vienmēr ir jāsas, jāsaskaras. Nu, piemēram, Vietnamas kara laikā mums nebūtu notikušas plašas debats un diskusijas, ja šāda veida pasākumi nebūtu notikuši. Bieži vien mēs nerunājam par dažādām lietām saistībā ar spiedienu konkrēti. Nu, piemēram, ja tagad domājam par likumdošanu abortu jomā, ir ļoti daudz um, ierobežojumu attiecībā uz mediju darbību. Nu, piemēram, vakardien arī runājām par vil, šīm viltus ziņām fake news. Un lēmums Ir konkrēti lēmumi, kas ir uh, pieņemti, kas ir piemēri viltus ziņām, un tie ir milzīgi pārkāpumi mediju brīvībai, un tie noved pie tādas atlases kārtas uh, tiesiskuma. Nu, piemēram, kāda liberāla valdība spēr soļus pretī vārda brīvībai, priekšsēdēt Priekšstādātājs šķiet pārtrauc runātāju. Mēģināšu izteikties īsāk, bet ja kāda konservatīva valdība veic šādus pašus uh, soļus, runātājs diemžēl tiek pārtraukts. Bonī kungs, lūdzu. Thank you very much. Um, uh, I... Liels paldies. Runāšu poļu valodā. Paldies visiem runātājiem, paldies ekspertiem par šīm prezentācijām. ļoti bagātīgas un uh, vispusējas prezentācijas par šo jautājumu. Viltus ziņas. Lēmums uh, vērsties pret pašcenzūru. Tas viss ir ļoti svarīgi. Esmu polis, tādēļ runāšu par kādu jautājumu, kas īpaši svarīgs ir mums. Ierobežojumi attiecībā uz um, mediju brīvību. Šobrīd ir jārunā arī par tādas informācijas nodošanu, kura robežojas jau zināmā mērā ar propagandu. Protams, ka dalībai diskusijās tiek aicināti dažādi cilvēki, tomēr tajā pašā laikā ir jādomā par neutralitāti, par neatkarību. No Eiropas skatu punkta raugoties, mums nav pieejami tie mehānismi, kas varētu mums lieti noderēt, lai ierobežotu um, šāda veida ietekmi, ietekmi no vienas politiskās partijas puses. Un, kas attiecas uz mediju koncentrāciju, vēle to fragmentēt, tā teikt, decentralizēt, reizēm uh, kaitēm pašiem mēdījiem. ja tā darīšanai tiek noteikts dažādas likumdošanas normas un iniciatīvas. Kā to visu risināt Eiropas līmenī? Es saprotu, ka viegli tas nebūs. Tomēr žurnālistu darba kvalitāte, un jūs atsaucāties arī uz poļu žurnālistiem, viņa darbs ir svarīgs arī brīvības un demokrātijas labad. Paldies! Paldies, Anna Gomeša, lūdzu! Paldies! Paldies par šo doto iespēju piedalīties uzklausīšanā. Jo īpaši gribētu uh, norādīt, ka mani kā Portugāles uh, deputāti pārsteidz šī atsauce uz mediju koncentrāciju, un komisija nebija to gaidījusi vai nepietiekami laicīgi norēģēja. Mēs manā valstī redzējām, ka Angolas uh, oligarhu centieni uh, nebija īsti veiksmīgi, bet uh, centieni kā tādi uh, kontrolēt situāciju Portugālē bija. Un tam bija smagas sekas. Medija Portugālē strādā lieliski, gribētu teikt, jo šobrīd attiecībā uz Panamas dokumentiem uz to, ka pietrūkst um, kontroles naudas atmazgāšanas vai nodokļu jomā un uh, pārskaitījumi trojkas laikā pārsniedz 10 miljārdus uz offshore firmām. Ir jārunā arī par militāro, militāru aprīkojumu zādzībām pēdējā laikā Portugālē mediji strādā lieliski. Nu, tur ir lieliskas uh, personības arī. Um, jo vienkārši žurnālisti ir pakļaut gan apmelošanai, gan uh, draudiem, um, vajāšanai, kibervajāšanai, kā jūs norādījāt. Tādēļ uh, situācija Ungārijā un Turcijā tiešām rada bāžas. Bet man būtu jautājums sekojošs. Eiroņūs. Tajā pašā nosaukumā ir uh, Eiropas logo, tad nu, tam vajadzētu pārstāvēt uh, mediju plurālismu un efektīvu uh, žurnālistiku. Tomēr esam dzirdējuši un esam arī norādījuši, ka ar Eiroņūs ir saistīts daudz problēmas. Um, konkrēt to, kā to um, kontrolēt ārvalstu kapitāls. Tas attiec ne tikai uz Sky News un Fox News, un komisijām nepietiekam politiski tur rīkojas. Apmelošana, mm, apdraudējuma paušana. Arī man, esmu, arī es esmu saņēmis vēstuli no Eironews uh, saistībā ar to, ka mani ap, ap, ap, uh, apvainošot uh, apmelošanā, tīri saistībā ar to, ko es saku par šo kanālu. Man tas nebaida. Vai nav brīdis tomēr uh, paraudzīties šo problēmu no politiskā skatu punkta? Tas ir pietiekami svarīgs jautājums, ir jāpilda Eiropas pienākums saistības, kāds noteikts līgumā. Demokrātijas vārdā ne tikai dēļ ekonomiskiem apsvērumiem. Paldies! Pīter Nīdermuller, lūdzu. Paldies! Sākumā gribētu pateikties par prezentācijām. Mediju plurālisms un brīvība ir būtiski liberāla demokrātijas vārdā. Daži kritiska rakstura komentāri gan par pretrunīgiem jautājumiem runāju. Pirmkārt, dažādos kontekstos izskanēja tas, ka nebūsim akli. Ir jābūt pilnīgi, pilnīgai skaidrībai. Varam uh, daudz ko kritisku teikt par uh, Turciju un Melnkalni, bet Eiropas Savienībā ir vismaz divas dal dalībvalsts, šeit runā par Ungāriju un Poliju, kur notiek sistemātiska ļaunprātīga mēdīju brīvības un plurālisma izmantošana. Un par to ir jārunā skaidri. Liberālā demokrātijā vienmēr mēdīju plurālisms un mēdīju demokrātija ir jānodrošina. Un te mēs runājam par notikumiem Eiropas Savienībā, nevis Turcijā vai kur tālāk. Divi piemēri. Jūs jau minējāt, viens no runātājiem minēja uh, vietējos reģionālos printētos mēdīs, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paraudzīsimies, kāda ir situācija ar uh, vietējiem mēdījiem Ungārijā vai Polijā. Tas ir ļoti svarīgs informācijas avots, politiskās, kulturālās informācijas avots. Tādēļ ir īpaša uzmanība jāpievērš vietējo mediju situāciju. Otra lieta, pavisam īsi. Viltus ziņas, dezinformācija, propaganda. Galu galā tā ir Polijas un Ungārijas valdības oficiālā politika. Nerunāsim tā vispārīgi par smagu situāciju. Tā ir, tas ir politisks jautājums, dziļi politisks. Tādēļ, manuprāt, ir pilnīgi nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības kompetences mediju plurālismu, mediju uh, brīvības jomā. Paldies! Paldies, Pīter, Cecil Kjange. Grācie. Paldies! Arī es gribētu pateikties jums par šo lielisko iespēju runāt par svarī, šo svarīgo jautājumu. Sākumā gribētu teikt, jā, taisnība. Nav mums jāatsakās no demokrātiskajām brīvībām un tiesībām. Nedrīkstam tās aizmirst. Tas ir būtisks jautājums. Jo īpaši tādēļ, ka Eiropa ir uh, brīvības kontinents un tādēļ jāizstāv arī mēdī brīvības un um, tiesības. Šeit gribētu uzdot kādu jautājumu. Es šobrīd uzskatu, ka viltus ziņas ir draudz demokrātijai. Tas ir saistīts ar digitalizāciju, un arī mediju pasaulē tas notiek, un tā rezultātā esam nonākuši situācijā, ka šobrīd viltus ziņas ir pārņēmušas pilnīgi visu tīmekli. Tīmeklis ir tāda uh, um, neviena pārstāvēta zeme, kur visi var likt, ko vien vēlas un um, cik vien spēcīgi vēlas runāt. Tas ir draudz demokrātijai, tādēļ Eiropai institūciju līmenī jānāk klajā ar konkrētu regulējumu. No vienas puses uh, kultūras uh, pasākumu, no otras puses uh, likumdošana. Gribētu jautāt, kas ir tā sarkanā līnija, ko nedrīkstam pārkāpt? kas ir šī robeža. Iespējams, ka šādu dialogu organizējot savstarpēji mēs šo sarkano līniju atklāsim, jo mans viedoklis ir tāds, ka um, tāda vieta, kur uh, nevienam nav um, pienākumu, nu, tur neviens arī nebūs aizsargāts beigās. Paldies! Paldies, uh, Skrabīnī kundze! Paldies, uh, priekšsādātāji! Tiešām interesanta saruna ārkārtīgi vērtīgas eh, prezentācijas. Eh, eksperti ir eh, augstākajā līmenī un vēlos uzdot pāris jautājumus. Tātad viltus ziņas, fake news skar mūs visus, gribam to vai negribam, un ietekmē mūsu demokrātijas kvalitāti es šeit runāju par gluži citu uh, žurnālistiku, uh, par pilnīgi citu žurnālistikas kvalitāti. Un kā gan mēs uh, varam uh, tad objektīvi spriest par uh, demokrātijas kvalitāti, par kvalitāti kā tādu žurnālistikā, šāds uh, tīši sagrozīts, uh, aplams uh, uh, ziņu pasniegšanas veids, uh, žurnālistika. Uh, bieži vien ir kāda apmaksāts, eh, kādi institucionāli spēki to ietekmē un virza. Eh, žurnālisti vairs nav neatkarīgi, viņi ir pērkami, tiek uzpirkti, un mums ir jāiestājas pret šīm negācijām. Ir atsevišķi izcilīgi, godprātīgi žurnālisti, kas atklāja šīs uh, Uh, melīgās uh, schēmas un skandālus, bet uh, viņiem tiek piedraudēts un viņi tiek iedzīti pagrīdē. Tā vietā citi mazāk godprātīgi kolēģi raksta šādus nepatiesus maldinošus rakstiņus un kā tad to lai risina? Paldies! Nākamā kolēģe. Paldies priekšsēdētāji, saka Intveldes kundze. Paldies ekspertiem, Spinelli kundzei, kā referentei Mēs visi esam viensprāts par mēdīju brīvības un plurālisma ārkārtīgu svarīgo nozīmi. Uh, ir būtiski tagad spriest par to, kā šos principus un šīs vērtības īstenot praksē, un tas nav vairs tik vienkārši. Uh, te situācija kļūst sarežģītāka, jo mēdīji, mm, tas nozīmē ne tikai uh, žurnālistu, žurnālistu darbu, tas nu, ietver arī sociālos mēdījus mm, un viltus ziņas Uh, nu, zināmā mērā, lai cik tas paradoksāli nebūtu, ir, ir neatņemams elements uh, mediju vidē. Ja viltus ziņu šo pīli palaiž žurnālists, uh, nu tad uh, šo žurnālistu var saukt pie atbildības. Bet ja to palaiž politiķis un, un pavairo un pārsūta lētecīgi sekotāji, uh, vai, vai, vai ļaunprātīgi troļļi, nu tad ko tad mēs sauksim pie atbildības? Uh, ir ļoti būtiski piesargāties te tā braši, izsakoties par to, ka viltu ziņas ir jāapkaro, jāaptur. Um, es pilnībā piekrītu Bermana kunga sacītajiem par to, ka žurnālistu darba brīvību un neatkarīgumu apdraud aizbildinājumi par cīņu ar terorismu. Uh, mūs visus satrauc tas, kāds būs balsojums Nīderlandes parlamentā par jauno pretterorisma likumu, kas sola lielas nepatikšanas žurnālistiem un viņu avotiem, jo īpaši šis likuma projekts ir, ir ļoti, ļoti nelāks. Un tika pieminēti arī šie pretapmelošanas likumi. Uh, Uh, bet uh, atgādināšu, ka joprojām spēkā ir likumi pret zaimošanu un vairākās valstīs tie tiek aktīvi īstenoti. To nedrīkstam aizmirst. Un vēlos uzdot pāris jautājumus par uh, lielāku valsts finansējumu mēdījiem. Nu, izklausās jau labi, bet tas sevi ietver lielāku risku tādai politiskai ietekmei un ietekmēšanai. Vēlos, lai mm, eksperti panelī par to nedaudz izteiktos par uh, mediju patiesajiem īpašniekiem, par mediju koncentrācijas uh, tendencēm mm, tika runāts. Vai, cienījamie eksperti, ir vērtējuši šo koncentrāciju tikai dalību valstu griezumā vai arī tādā pārobežu uh, griezumā, un, un kā šai ziņā situācija izskatās? Un visbeidzot, mm, to šķiet minēja arī iepriekšējais runātājs. Uh, paši žurnālisti. Pašiem žurnālistiem nāktos šādu diskusiju risināt savā lokā par, par savu darba standartiem. Mēs visi atceramies tādus skandālus kā News of the World. Uh, un, un no vienas puses runājot par mediju koncentrāciju, uh, un, un uh, patiesiem īpašniekiem. Uh, neaizmirsīsim, ka rakstus raksta materiālus sagatavo paši žurnālisti. Nu, ne visiem uh, kāds stāv ar pistoli pie deniņiem un liek rakstīt tieši tādus vārdus. Mums, kā parlamentam, nāktos iestāties par to, par to lai šis mediju plurālisma pārskata instruments kļūtu par tādu neatņemamu mūsu darba uh, ikgadēju sastāvdaļu elementu, uh, Eh, un ceru, ka nākamgad tas jau tā būs. Sofija, Sofija, Sofija lūdzu, saka priekšsēdētājs vārds nākamajai kolēģiem, kolēģei. Eh, paldies, saka Gāles kundze. Paldies priekšsēdētāji. Pateicos uh, ekspertiem par ļoti vērtīgajām uzrunām. Paldies kolēģiem par, par idejām un, un pārspriedumiem. Šī ir ārkārtīgi vērtīga saruna. Tomēr jūtu, ka šeit joprojām kaut kas ir palicis nepieminēts. Viltus ziņas to izplatīšana, protams, ir, ir, ir nepatīkama, nevēlama, eh, krītas eh, žurnālistikas eh, kvalitāte kopumā, profesionalitātes līmenis un komiteja Lībe savulaik uh, lēma, uh, ka, ka šāds uh, ziņojums ir, ir, ir, ir jāsagatavo par situāciju šajā jomā. Un atsevišķi elementi šajā ziņojumā man kā Ungāriju pārstāvošai parlamenta deputātei ir nepieņēmami. Tur tiek burtas, sazvērstības teorijas, eh, apmelojumi, tādi pieļāvumi, kas liek eh, man brīnīties. Nu, paga, paga, kur tad es esmu vispār šīs viltus ziņas manījusi, ja ne šeit? Eh, šeit tiek izvirzītas tādas apsūdzības, kas drīzāk iederētos kaut kādā sensacionālā dzeltenā avīzītē, ne jau parlamenta sagatavotā uh, ziņojumā. Šeit tiek klaji meli izplatīti, dažādi pieļāvumi, dažādas jau sen atmaskotas baumas, liekot, liekot brīnīties, no kurienes tas viss ir nācis, no komentāriem Facebookā, kaut kādiem dīvainīšiem, margināliem kaut kur Ungārijā nav šeit eh, nekādas pārliecības par to, ka ir veikti eh, pienācīgi objektīvi pētījumi. Un mm, mediju plurālisma līmenis Ungārijā manā ieskatā nav ne par kripatu zemāks vai, vai apdraudētāks kā uh, principā visās citās valstīs. Vienmēr uh, viss ar laiku nāk gaismā, patiesība noskaidrojas. Uh, Eh, tā kā mm, mūsu valstī ar mediju brīvību nav nekādu būtisku problēmu. Eh, un uh, mums nenāktos uh, kā, kā komitejai uh, laist tālāk šādu tik tendenciozu, tik savārstītu ziņojumu, kas varbūt kādam ir, ir subjektīvi pieņemama vai, vai izskatās īsta, bet es aicinātu šādas kļūmes nepieļaut. Tas, piemēram, ka, lūk, jāiedarbina ir eh, 7. pants, atbilstoši sadaļai 285. Tiklīdz ir, ir kādas mazākās problēmas, tas, tas uh, liek domāt, ka ir, ir notikuši kaut kādi uh, apzināti izraisīti procesi. Melokungs, preses brīvība, tas nozīmē preses neatkarību. Un vairāk kārt jau esmu teicis, ka mm, presē ir, ir vērojams tādas kopējas uh, klajas tendences, proti politiskās uh, ietekmes īstenošanas uh, tādi tīkojumi, žurnālistu pielāgošanās ar, ar vāru vai ar, ar, ar, ar uzpirkšanu uh, un pēc tam, uh, pēc tam uh, arī nu, tāda tiešām uh, jau politiski tāda pielāgota, piefrizēta redakcionālā attieksme, um, kas, ir, kas ir vieglāk, izdevīgāk uh, kā redakcijai, tā konkrētiem žurnālistiem. Un, uh, Manuprāt, tieši šis jautājums žurnālistu attiecības ar, ar, ar, ar vadību, ar, ar, ar, ar, ar, ar vāru, ar, ar eh, tā brīža valdību. Žurnālistu rokās ir liela vāra un, un ir svarīgi, kas, kas ietekmē šo žurnālistus pašus. Nākamā kolēģe. Paldies, pavisam ātri gribētu pateikties. Uh Uh, viesiem, kas uh, ļoti labi norādīja uz problēmām, kas saistīts ar informācijas uh, pārvietošanās brīvību. Tas ir viena no pamatlietām. Gribētu pateikties Spinelli kundzei, ar kuru kopīgi esam strādājuši pie atzinumu. Sākumā jau norādīja arī Parkū kungs savā uzrunā, ka likumdošanas satverā situācija Eiropas līmenī ir laba, tomēr ir dažādi riski. Uh, um, dažādu smagumu riski. Un pēc tam Šeders kundze norādīja, ka ir, lai veidotu šādu kopīgu vidi, ir jāaizsargā žurnālistu um, darba vietas no riskiem, apdraudējuma, kā uz to norādījusi arī Eiropas padome. Gribētu jautāt, lai nodrošinātu informācijas uh, brīvību, lai to aizsargātu, um, vai ar to pietiek, vai ir nepieciešami citi pasākumi, ko vajadzētu īstenot. Uh, Un arī vairāk kolēģi jau atsaucās uz viltus ziņu jautājumu. Manuprāt, tiešām situācija ir tāda, ka attiecībā uz uh, viltus uh, ziņām ir jāizno pasākumi, lai panāktu līdzsvaru no vienas puses starp izpausmes brīvību un otras puses nepieciešamību mm, izbrī, atbrīvoties no šiem a, uh, viltus informācijas, kas tiek apzināti izplatīta. A, pieeja mēdījiem, sieviešu pieeja mēdījiem, tas, ka sievietēm uh, ir jāsastopas ar lielāku risku, apdraudējumu. Arī šeit gribu jautāt, ko varam darīt. Manuprāt, arī šis jautājums, šis temats ļoti svarīgs. Un nobeigumā jautājums, nu, kam pieskārās arī Spinelli kundze. Manuprāt, arī šajā tem, šeit Eiropas Savienībai vajadzētu aktīvi rīkoties. Arī te gribētu lūgt, lai eksperti sniedz savu viedokli. Very much indeed. Um, I just had one... Jā, paldies. Un viens jautājums arī no manis Renātei vai profesorai Klārkai. Tas ir kā turpinājums jautājumam no Sofijas Intveldes tieši par šo mediju koncentrāciju. Kad eh, pateicoties eh, šiem šeit koncentratīvas pakāpē ir iespējams veikt plašus tādus masīvus uzbrukumus uh, kādam politiķim vai kādam, kādam politiskam procesam tiešām caur visiem kāda koncerna rīcībā īpašuma esošiem mēdījiem. Tas jau ir noticis, tam mēs esam jau bijuši liecinieki, kad atsevišķa politiķa karjera un, un vispār politiķis kā tāds tiek iznīcināts vienā šādā veiklā. Uh, masīvā uzbrukumā un, un, un eh, politiķis tiek diskreditēts, eh, noteikta pozīcija, noteikti argumenti tiek diskreditēti. Mm, tas atstāja tādu stingzinošu politi, tādu, tādu psiholoģisku iespaidu arī uz, uz, uz, uz, uz, uz, uz visiem pārējiem. Un eh, neapšaubāmi godprātīgi žurnālisti ir, ir, ir bijuši spiesti iekot sev mēlē, vērojot to, kas, kas, kas notiek. Uh, un uh, dažā, daži mazāk godprātīgi kolēģi tad, tad ir izdzīvojuši sveikā šādus, šādus mm, uzbrukumus. Uh, tā kā, nu, pievēršos uh, pie jums, Pārka kungs, sāksim ar jums varbūt Eh, laika mums nav daudz, tā kā lūdzu jūs atbildēt uz, uz, uz tiem jautājumiem, kas, kas ir tuvāki jūsu, jūsu kompetencija, jūsu darbības uh, laukam, nu kādu pāris minūšu laikā, un tad, tad turpināsim ar pārējiem uh, pāneļa uh, dalībniekiem. Jā, uh, priekšsēdētāji kungs, paldies. Nu, tā tad viltus ziņas uh, rītdienas seminārs. Varu sacīt, ka pamatojoties mūsu darbā, vispirmām kārtām mums ir jātiecas pasargāt žurnālistus no politiskas vai komerciālas ietekmes. Sāksim ar pašu galveno. Lai žurnālists varētu godprātīgi strādāt, viņam ir jābūt uh, finansiāli, politiski neatkarīgam, neietekmējamam, uh, tad eh, žurnālists var godprātīgi veikt savu darbu, un tad arī tiks noņemts pamats eh, viltus ziņu eh, tapšanai, un, un, un tad jau tālāk var domāt par to, kā, kā, kā internetā izplatās ziņas, kā šos procesus regulēt, ietekmēt vai, vai saprast. Par to esam pasūtījuši pētījumu, un, un tur viss ir sarežģīti, bet pirmais un galvenais ir uh, Mm, nosargāt mm, žurnālistu mēdīju mm, neatkarīgumu, patstāvību un es ne, nesatraucos par, tik daudz par to, kā, kā, kā to mērīt šo koncentrāciju valstu griezumā vai pārobežu griezumā. Ir, ir būtiska šī konkrētā reālā praktiskā neatkarība, patstāvība. Uh, tad arī situācija būs iespējams uzlabota uh, un skatīties pēc apstākļiem, kāda ir situācija atsevišķās valstīs un vai kādus turpmākus pasākumus. Jautājums tieši par, par sievietēm, par uh, minoritātēm šeit ir, ir, ir būtiskas uh, grūtības, uh, problēmas. Noteikti ir vērts veikt turpmākus pētījumus, uh, norādīt uz riskiem, uh, un uh, situācija uh, ir, ir, ir, ir, ir, ir daudz sliktāka nekā mēs esam gatavi atzīt. Un uh, Turcija, Melnkalna zināmā mērā šai ziņā ir, ir uh, pirmrindnieces, uh, šī antitopa augšgalā. Arī atsevišķas ES valstis, diemžēl, ir, ir, ir ar, ar, ar ļoti tādām šokējošām atzīmēm uh, šajā skalā. Uh, kā liecina mūsu uh, pētījums, un uh, šīm valstīm noteikti nāktos, uh, nāktos spērt nekavējoši soļus situācijas uzlabošanai. Un mūsu tātad tiesiskuma jautājumu komanda tātad pastiprināti pievērsīsies situācijai tieši šai valstīs. Paldies, paldies par to, ka spējāt izteikties tik īsi par ko kungs tagad tīsam Bermanam vārds. Paldies, Klod! Paldies visiem par jautājumiem, par komentāriem. Izskanēja Jureka kunga sacītais par Franciju. Nedēļu pēc Simonas Vēlas leģendārās franču politiķas piemiņas pasākumiem, nāvis dienas piemiņas pasākumiem atcerējāmies to, kā vēl izcīnīja tātad būtisku uzvaru sieviešu tiesību jomā, un tā sarkanā līnija mūsu cīņā ar, ar, ar viltu ziņām kā reiz tieši ir cenzūra. Pie tās mums ir jāapstājas, jo uh, cenzūra radīs tālāku, plašāku uh, cenzūru. Tas, kas kaitē sabiedrībai, kaitē individam un otrādi viltu ziņas ir nevis jā, jāapkaro kaut kā brutāli, bet jāatmasko. Žurnālistiem ir jābūt ar augst, augstu tādu individuālās ētikas un, un, un, un, un, un, un, un tikuma apziņu. Viņiem ir jāapzinās uh, sevi, savu, savu, savu, savu, savu viedokli, uh, Eh, aktīvi jādomā līdzi tam, ko žurnālists publicē, ziņo, eh, piedāvājot objektīvu skatījumu uz, uz notiekošo, un bieži vien žurnālisti izvēlas noklusēt, eh, pārvirzīt akcentus, ehm, veikt dažādus viltīgus trikus, lai, lai, lai ziņa izskatītos tā, kā, kā, kā šķietami ir, ir, ir labāk, vērtīgāk, izdevīgāk, un tā cieš, uh, cieš tādi parametri kā objektivitāte. Mm. Un uh, Sofija Intvelda minēja uh, zaimošanu, kas daudzās valstīs uh, tuvākā un tālākā apkārtnē uh, Eh, ir, ir tiek krimināli sodīta, nu ir pienācis laiks eh, to, eh, to tam pielikt punktu. Un, bet nepietiek ar, nerunāsim par to, eh, aizvainošana, publiska aizvainošana ir, tātad tiek eh, krimināla vai administratīvi sodīta. Grieķijā nesen kādam žurnālistam tika piešķirts vairāk kā 1000 eiro liels sots par kādu eh, zelta rītāksmes partijas funkcionāra publisku aizvainošanu, nosaucot viņu par nacistu. Tas lūk ir nepieņemami. Paldies. Tiešām. Uh, Paldies jums arī par to, ka spējāt izteikties tik īsi. Nu, pievērsīsimies Renātai Šrēderei. Jā, nu es varu tikai piekrist kolēģu sacītajiem. Tātad pavisam īsi viltus ziņas, kā jau sacīju. Nu, šeit ir ļoti politiski tāda saspringta diskusija. Um, mēs dzīvojam jaunā realitātē sociālo mēdīju laikmetā, kad politiķi eh, izmanto sociālos mēdījus nevis savus eh, PR konsultantus, eh, lai patiešo vērstos pie, žurn, pie savas auditorijas. Un, Nu, šeit ir jautājums, ko tajā visā var darīt mēdīji, žurnālisti, kaut ko ir iespējams panākt ar, ar valsts finansējumu. Uh, kādus dzīvot spējīgus modeļus atbalstīt, valsts mēdīju modeli, Uh, nu, tas ir viens no iespējamiem variantiem, uh, bet uh, tad, tādā gadījumā kā nodrošināt to, ka šāds mēdījs darbojas patiesi neatkarīgi, um, ir iespējams atbalstīt pētniecisko žurnālistiku, šādu žurnālistu kolektīvus, kas ir spoži nostrādājuši aizvadīto gadu garumā, piemēram, žurnālistu grupa, kas izmeklēja Panamas šīs te noplūdes. Uh, arī, arī citi instrumenti ir, ir, ir, ir pieejami. Ir svarīgi sākt šo sarunu. Un tālāk tas, ko jūs priekšsēdētāji minējāt, mediju koncentrācija, kā nosargāt medijas no, no politiķu nagiem, no īpašnieku negodprātīgiem tīkojumiem. Un Mm, ir, ir, ir, ir būtiski nosargāt arī šādā izpratnē e, žurnālistu neatkarību, darba, e, darba kvalitāti, objektivitāti, e, nosargāt balsu un viedokļu daudzveidību mēdīju vidē. Paldies! Paldies, Renāte! Mm, tagad vārds profesorai Klārkai. Jā, pavisam īsi. Šķiet, kolēģi jau visu ir pateikuši. Runājam par cenzūru ir svarīgi pateikt skaidru un nepārprotamu nē cenzūrai, nekādos apstākļos, nekādā situācijā. Uh, žurnālistiem ir jāspēj strādāt drošā vidē, vidē, kurā viņiem nav jābaidās no uzbrukumiem, no fiziskas uh, varmācības, no ietekmēšanas, uh, no atmaksas. Uh, tas nav pieļaujams mūsdienu Eiropā, bet eh, diemžēl, diemžēl vairākās valstīs ir, ir, ir eh, problēmas tieši šai ziņā. Paldies! Paldies par eh, lielisko pienesumu šīs dienas sarunā. Nu, nav iespējams par zēmu novērtēt to, cik uh, svarīgi ir, ir diskutēt par šiem jautājumiem, it īpaši uh, šajā dienā, šajos laikos, kādā, kādos dzīvojam. Uh, atminēsimies to, ka tika pieminētas atsevišķas Eiropas Savienības valstis šai sarunā kur ir noteiktas, noteiktas problēma situācijas, atsevišķi gadījumi. Un uh, turpinājumā došu iespēju izteikties Barbarai Spinelli, lai uh, noslēgtu šo sārunu. Paldies priekšsēdētāji, paldies jums visiem. Īpaši pavisam ātri gribētu uzsvērt dažas lietas, kas nedarbojas vienkārši saistībā ar kritērijiem un indikatoriem mediju brīvības jomā. Ja tādas valsts kā apvienotā karaliste uh, ir starp valstīm, kas vairāk nekā citas uh, ievēro mediju neatkarību, ja ir bijusi kāda valsts, kurā lielie mēdīju kanāli nāk klajā ar viltus ziņām par uh, pozitīvo Brexit uh, iznākumu un rezultātiem, nu, apvienotā karalsts šeit īpaši jā, jāizceļ. Tādēļ kaut kas tomēr attiecībā uz tiem indikatoriem būtu jāpēta. Otra lieta, ko gribētu teikt saistībā ar Marielēnu Klarku teikto Mani īsti nenomierina ideja, ka šī trauma saistībā ar uh, tiesību pārkāpumu, ka tam varētu būt kaut kādas pozitīvas sakas. Nē, trauma pati kā tāda nedrīkst būt pastāvēt. Nedrīkst būt šāds uh, kaitīgs nodarījums, kas būtu vērtīgs it kā. Bet, nu labi, par to varam turpināt diskusijas. Un vēl kāda lieta, ko gribētu minēt saistībā ar sarkanajām līnijām un uh, likumdošanas normām. Šeit gribētu teikt, ka pilnībā varu pievienoties Bermana kunga, doktor Bermana teiktiem. Vienmēr jādod priekšroka pašregulējumam. Žurnālistikas pasaulē un informācijas pasaulē valstu pieņemtie lēmumi vienmēr būs zināmā mērā riskanti. Un pēdējā lieta Mums ir divi ļoti labi panti, kas aizsargā mēdīju brīvību. Desmitais pants uh, konvenci cilvēktiesību konvencijā, un tur runājam ne tikai par žurnālistu tiesībām izplatīt informāciju, bet arī pilsoņu tiesībām saņemt informāciju. Tas nozīmē, ka ir šādas specifiskas uh, tiesības lasītājiem, cilvēkiem, kas iepazīstas informāciju internetā vai televīzijā. Un tajā pašā laikā arī 11. pants pamattiesību hartā ir svarīgs, jo tur ir tāds elements, kas konvencijā neparādās. Plurālisms, mediju plurālisms, paralēli to brīvībai. Liels visiem paldies! Ceru, ka sazināsimies un sadarbosimies turpmāko mēnešu gaitā. Paldies! Thank you very much, Barbara, and I know there'll be high. Paldies. Neapšaubāmi šis, šis ziņojums interesēs eh, ne tikai mūs, bet arī daudzus citus. Paldies eh, ekspertiem, paldies visiem, kas piedalījās šajā aizraujošajā sarunā. Tiešām eh, lieliska uzklausīšana. Paldies visiem tiem, kas tieši gatavoja šodien apspriesto ziņojumu. Un, nu, mm, ķersimies klāt pie mūsu iekšējiem jautājumiem. Vēlreiz paldies tātad ekspertiem, kas bija kopā ar mums šajā rītā. colleagues, we're going to proceed with the business, so... Kolēģi, mēs turpinām darbu, tādēļ vēršos pie jums ar lūgumu, ja netaisaties piedalīties nākamā jautājuma apspriešanā, lūdzu dodieties projām, ievērojot klusumu. Colleagues, if I could ask you to leave quietly, we have some... Uh... Kolēģi, lūdzu doties projām klusu. Mums ir jāturpina pietiekami svarīgas e, debates. Nākamais mūsu darba kārtībā ir 13. punkts. Romu integrācijas Eiropas Savienībā pamatiesību aspekti - cīņa pret antičigānismu. Es jau varētu ieturēt pauzi līdz visi, kas to vēlas, būs devušies projām, bet mums ir jādodas uz priekšu mūsu darbā. Šis jautājums par Romu integrāciju ir bijis ļoti aktuāls jau labu laiku. Šobrīd mēs skatīsim Eiropas ietvaru nacionālajā Romu integrācijas stratēģijām, kas ļauj uzraudzīt situāciju dalību valstīs, kā rāda nesenie pētījumi, vēl daudz, kas ir darāms. Raja Posta ir mūsu referente pašiniciatīvas ziņojumam, kas koncentrējas uz pamatiesību aspektiem Romu integrācijā Eiropas Savienībā, ir tīpaši cīņa pret antičigānismu. Man liels prieks, ka šodien varēsim uzklausīt Sorāju, kad viņa prezentēs ziņojuma projektu, un dodu viņai uzreiz vārdu šai prezentācijai. Lūdzu, Sorāja. Paldies, Klodu! Sākšu ar to, ka iepriekšējie mēneši un gadi man nav bijuši īpaši viegli. Romu situācija Eiropā ir ļoti kritiska visās dzīves jomās. Tomēr lielākajā daļā uh, gadījumu mums ir jācīnas kaut vai par to, kaut neliels e, laiks tiktu veltīts Romu jautājumiem. Tā sauktā bēgļu krīze prasa padomes komisijas un pat parlamenta, tā skaitā Libija komitejas lielāko laiku. Un arī ignorēšana no institūciju puses arī varētu tikt uzskatīta par daļu no antičigānisma. Šāda Eh, diskriminācija pret romiem ir atrodama daudzos līmeņos, diskriminācija, eh, padarīšana par vainīgajiem. Tas ir atrodams visu institūciju darbībā, visās dalību valstīs. Visbiežāk tas parādās kā nespēja nodrošināt uh, piekļuvi, vienlīdzīgi piekļuvis pakalpojumiem, pamatpakalpojumiem, izslēgšana no politikas veidošanas procesa, diskriminatīvu programmu veidošana, ļaunprātīga līdzekļu izmantošana no programmām, kas paredzētas eh, Romu dzīves līmeņu uzlabošanai Ir vairākas Eiropas Savienības programmas, kas varētu atstāt pozitīvu ietekmi uz Romiem, bet nesasniedz viņus. Arī Eiropas Savienības tiesība akti bieži vien neņem vērā izaicinājums, ar kuriem saskarās Romi, kuri, tā kā viņi saskaras jau gadsimtiem ilgi ar dažādu veidu diskrimināciju, nespēja izmantot tās pašas tiesības un iespējas, eh, un aizsardzības līmeni kā citi Eiropas Savienības pilsoņi. Kas attiecas uz mūsu darbu pie šī ziņojuma, mums e, ir vairāki mēneši pagājuši intensīvā darbā, organizējot četrus seminārus par dažādiem antičigānismu aspektiem. Mums bija debates ar dažādiem NVO un ekspertiem šajā jomā no visas Eiropas. Tikāmies ar dažādām e, iestādēm Eiropas Savienībā un ārpus tās un ar visiem referentiem. Man ir prieks par visu atbalstu, kuru saņēmu un ieguldījumiem šajā procesā. Vēlos īpaši izcelt Amparu Raida Buezo no Lībe sekretariāta. Esmu ļoti pateicīga par viņas lielo palīdzību. Un savā ziņojumā vēlējos parādīt, cik tālu iet antičigānisms Un esmu pievienojusi to kā pielikumu. No otras puses vēlējos arī parādīt eh, antičigānisma izpausmes no nevienlīdzīgas piekļuves eh, tiesiskumam, taisnīgumam līdz eh, diskriminācijai mājokļu jautājumā. Visā šajās jomās mēs esam formulējuši prasības komisijai, dalību valstīm un Eiropas parlamentam. No tām es vēlos pieminēt tikai dažas. Tā kā es uzskatu, ka ir svarīgi izveidot savstarpēju uzticēšanos starp Romiem un pārējo sabiedrību, aicinu komisiju izveidot īpašu samierināšanas komisiju Eiropas līmenī, lai, lai izskaustu Romu vajāšanu un diskrimināciju un eh, nāk klajā ar oficiālu balto grāmatu. Aicinu komisiju iesaistīties debatēs ar Eiropas parlamentu, lai veiktu pētījumu par to, kā eh, organizēt šo samierināšanas procesu Eiropas Savienībā. Tāpat paralēli tam aicinu dalību valstis izveidot samierināšanas komisijas nacionālā līmenī. Kā jau sacīju iepriekš, esmu nobažījusies, ka galvenās programmas, tā skaitā no struktūra fondiem, tā arī nesasniedz tos, kuriem visvairāk nepieciešams šāds atbalsts. Tāpēc aicinu revīzijas palātu pārbaudīt Erasmus Plus un citas programmas un jauniešu uh, nodarbinātības iniciatīvu. Tāpat ir nepieciešams pārbaudīt, vai šīs programmas e, izpildā diskriminācijas aizlieguma prasību. Un, ja tā nav, tā nav, tad ir jāaptur līdzekļu izmaksas. Aicinu komisiju papildināt uh, pilsoņu tiesību programmas ieviešot uzraudzības pasākums antičigānismu jautājumā. Tāpat vēlos norādīt, cik nobažījusies esmu par Romu bezvalstnieku skaitu Eiropā. Tādējādi šie cilvēki tiek vēl vairāk marginalizēti. Tāpēc aicinu dalību valstis izbeigt bezvalstiskumu un nodrošināt cilvēktiesības visiem. Aicinu komisiju nāk klājā ar priekšlikumu direktīvai, eh, lai aizsargātu bez, eh, personas, eh, kas ir bezvalstnieki. Nosodu arī tās dalību valstis, kas īsteno diskriminējošu dzimšanas reģistrācijas, neizsniedzot dzimšanas apliecības, tādējādi īpaši diskriminējot Romus. Uh, aicina dalību valstis pārtraukt diskriminējošu dzimšanas reģistrēšanas e, pasākumus, pārceļot e, pierādījumu slogu no vecākiem uz iestādēm un aicinu komisijas uz, komisiju uzraudzīt situāciju dalību valstīs nāk klajā ar juridiski saistošu e, normu kas neļautu diskriminēt eh, cilvēkus, kuriem nav piekļuves ID dokumentiem. Un aicinu pievērsties antičigānisma izskaušanai, aicinu komisiju uzskatīt eh, antičigānismu kā horizontālu jautājumu un nāk klajā ar praktiskiem pasākumiem, kā dalību valstu var to apkarot un komisijas līmenī izveidot projektu komandu, kas ļautu īstenot nepieciešamās papildinošās programmas. Tie ir tikai daži no jautājumiem, kas ir iekļauts manā ziņojumā. Pašā ziņojumā es atradīsiet daudz vairāk pasākumus, un eh, es vēl plānoju uzlabot ziņojumu ar grozījumiem. Tā kā Romu situācija tiešām tāda, kas prasa tūlītē rīkošanos, cilvēki ir izmisumā, ar nepacietību gaidu arī uzlabojumus, ko sniegs e, kolēģu grozījumi. Sagaidu e, kolēģi līdzdalību, šis jautājums man ir ļoti tūs, tāpēc e, nepacietību gaidu tālāku sadarbību ar ēnu referentiem. Ar nepacietību gaidu um, rezultātus šim pašiniciatīvas ziņojumam un noslēgumā vēlos pateikties um, Rita Forberei no manas komandas un arī Nīgo. Paldies! Paldies, Soraya! Es zinu, ka šis ziņojums tev ir ļoti tūs sirdī, kaut arī tas ir pašiniciatīvs ziņojums, tas tomēr ir prasījis pietiekamu uzmanību no kolēģiem. Paldies tiem kolēģiem, kas ir klāt šeit un ir izrādījuši interesi par šo jautājumu, jo mums ir nepieciešams virzīties uz priekšu. Tas ir diezgan interesants saraksts par eh, šiem pašiniciatīvas ziņojumiem. Ir nepieciešams virzīties uz priekšu konstatēt, kur tiešām ir vēl caurumi tik svarīgajā jomā. Jūs pateicāt paldies personālam. Um, tad, kad es saku paldies personālam, tad parasti neviens vairs nav vasarā. Tāpēc piekrītu Eh, pateicībai, kas tika pausta kolēģiem no sekretariātu un izmanto šo brīdi pirms visi pazūd, pateikt paldies eh, sekretariātam, visai komandai, visiem atbildīgajiem darbiniekiem. Tas pirms jūs rītdien dodaties brīvdienās un vairs nedomājat par šo darbu. Soraja, tas tiešām bija ļoti cieņpilni. Tagad Pārējiem pie kolēģiem, kas vēlas izteikt komentārus. Čakī kungs ir pirmais ēnu referents EPP grupa lūdzu. Nothing wrong with your mic. Okay. okay. Um, köszönöm szépen, Claude. Köszönöm a szót. Köszönöm azt, hogy foglalkozunk. Jā, paldies, Klod. Paldies, ka skatāt šo plašo tematu. Un paldies referentei par sadarbību. Uzskatu, ka šis ziņojums ir atbilstošs Kostas e, kundze ir izteikusi vairākus ieteikumus, EPP vārdā varu tos atbalstīt. Man žēl, ka šis sagatavošanās e, e, izskatāmais gadījums bija pārāk īs, mēs nevarējām iedzināties detaļās, bet man būs dažas piezīmes, kuras es iesniegšu kā grozījums. Pavisam īsi vēlu sacīt sekojošo šis dokuments, diemžēl, nav pilnīgi, pilnībā līdzsvarots. Mēs runājam par nacionālo valdību atbildību, bet daudz mazāk runājam par pašorganizēšanās spēju pašā Romu sabiedrībā, par atbildību, kas ir pašai Romu kopienai. Viņiem pašiem ir jāuzņemas atbildība par savu nākotni. Otrs e, līdzsvar trūkuma punkts ir saistīts ar to, ka dokuments ir pārāk orientēts uz rietumiem. Es pieminēšu trīs dalību valstis, nevis lai vainotu viņas, bet gan lai parādītu, ka šīm tematam ir īpašu aktualitāti Austrumu Eiropā, Rumānijā, Bulgārijā un manā valstī Slovākijā, kur Romu procentuālais īpatsvars ir visaugstākais. Mums ir situācija, kas nav citur e, e, Rietumē Eiropā. Romu apmetņu problēma. Tas vienkārši ir kauns priekšsēdētāji, ka Eiropas Savienībā mēs pieņemam necienīgos apstākļus, ka Eiropas Savienības pilsoņi, daļa no viņiem dzīvo cilvēku cieņai neatbilstošos apstākļos. Un to es saku ne tikai no teorētiska viedokļa. Es biju vicepremjers Slovākijā un uzraudzīju situāciju šai jomā. Un tā ir personīga pieredze, kas eh, ļauj man sacīt, ka Romu apmetņu apstākļi ir eh, īpašs jautājums, eh, kuriem ir jāatvēl atbalsts no struktūra fondiem, kā atsevišķa sadaļa, kas ir jāparedz Romu mājokļu problēmu risināšanai, lai izbeigtu situāciju, ka viņiem ir jādzīvo apmetnēs. Tālāk bezdarba jautājums. Atšķirības pieaug aizvien vairāk. Attīstītā sabiedrībā ir nepieciešama cilvēka ar aizvien augstākām prasmēm, bet Romu eh, sabiedrības uh, prasmi līmenis ievērojami atpaliek, un tā ir īpaši aktuāla problēma Austrum Eiropas valstīs. Ir nepieciešams izmantot papildu programmas, kas jau ir pārbaudītas, bet nav īstenotas pagaidām nacionālā līmenī. Es piekrītu eh, Paustas kundzei, ka diskriminācijas jautājums un minoritāšu apmācība jautājums ir ļoti aktuāls. Man kauns atzīt, ka manā valstī Slovākijā situācija ir tāda, ka, ka trešā lielākā partija tika ievēlēta parlamentā, balstoties eh, citu starpā uz antičigānisma izpausmēm. Slovākijas premjerministrs pats ir izteicis antičigānismu eh, saukļus. Referentei būs iespēja beigās atbildēt uz visiem jautājumiem. Tālāk Sofija Intvelde. Jā, paldies priekšsēdētāji. Nolasīšu īsu paziņojumu Cecīlijas Vikstrāms vārdā, kurai šobrīd ir jāvada petī komitejas sanāksme. Viņa saka šādi. Vairāk kā 500 gadus Romi ir bijuši daļa no Eiropas. Šajā laikā viņi ir tikuši izraidīti un institucionāli diskriminēti. Uh, Eiropas vēstures tumšākajos laikos Romi tika nogalināti holokausta gāzes kamerās. Romu diskriminācija joprojām ir plaša Eiropas Savienībā. Esmu gatava sadarboties ļoti cieši ar referentiem, citiem ēnu referentiem, lai īstenoti antičigānismu apkarošana ir laiks īstenot jaunu pieeju, rīkoties drosmīgi Eiropā ir nepieciešams atzīt vēsturi un uzņemties atbildību par nākotni. Paldies! Jā, man vajadzēja pieminēt, ka tu uz, e, uzstājies Alde ēnu, vārdu, ēnu referentu vārdā no nu, Malina Bjorka. Jā, paldies! Vēlētos sākt ar atvainošanos eh, Marinas Albiola vietā, kas ir ēnu referente, bet nevarēja ierasties šodien. Viņa man pauda eh, lūgumu nolasīt savu paziņojumu. Jā, vispirms viņa vēlas izteikt pateicību Sorajai Post par lielisko sadarbību iesaistot arī pilsonisko sabiedrību un aktīvistus. Šis ziņojums ir ļoti svarīgs stūrakmens Romu cīņā par vienlīdzīgām tiesībām. Mums ir nepieciešams iekļaut tekstā antičigānisma definīciju. Šis teksts arī varētu būt labs solis virzībā uz likumdošanu naida runas apkarošanai pret romiem. Tas varētu būt labs solis uz priekšu, pirms tiek apspriest jaunas e, ietvaru reformas Romu integrācijai, kas ietekmē mūsu sabiedrību kopumā. Struktūrāla rasisma dēļ arī struktūra fonda finansējums, kas tiek piešķirts, netiek pamatot izmantots bieži vien, un dalību valstīs uh, tiek izmantots uh, šis finansējums, uh, lai nojauktu apmetnes, būvētu mājokļus, atsevišķas skolas, segregējot viņu šo sabiedrības daļu. Uh, ir nepieciešams piemērot eh, horizontālu pieeju, lai ņemtu vērā arī LGBTI Romu un Romu migrantu stāvokli. Daudziem eh, no Romiem ir ierobežotas arī pārvietošanās brīvības tiesības. Ir nepieciešams nodrošināt uh, publiskos pakalpojumus, iesaistoties valstī. Mēs neuzskatām, ka uh, Eh, privātais sektors pietiekami aktīvi cīnās un iestājas par vienlīdzību. Valsti ir jānodrošina tiesības uz izglītību, uz mājokli, un ja publiskais sektors nespēja garantēt šīs tiesības, tad nevarēs garantēt arī vienlīdzīgu piekļuvi. Eh, tāpēc ir nepieciešams norādīt uz to, eh, kā, cik negatīvi ietekmi atstāja arī līdzekļu samazinājums publiskajā sektorā. Albēls kundze iesniegs grozījumus, balsoties uz šīm idejām, bet labprāt sadarbosies ar referentu un mums apmierina ziņojuma projekts. Un es pārēju atpakaļ uz zviedru valodu turpmākiem komentāriem. Soraya, kā jau jūs zinat, mēs kopā strādājam sieviešu tiesību komitejā un stiprināsim feminismu perspektīvu šai ziņojumā. Uh, ir nepieciešams nodrošināt, ka situācija, kas eh, skar sievietes un meitenes, tiek īpaši izcelta. Situācija ir saistīta ar īpašiem pasākumiem sievietēm un bērniem saistībā ar izglītību. Saistībā ar Romu sievietēm par tiesībām lemt par savu ķermeni, uh, seksuālo veselību. Mēs strādāsim ar jums, Soraja, lai um, gala ziņojumā būtu spēcīgs signāls uh, no FAM komitejas. Paldies! Tack så mycket. Vadå, Valero kundze, lūdzu? Paldies. Nu, tad nu, turpināšu zviedru valodā. Gribētu pateikties Sorājai par lieliski izstrādāto dokumentu, visaptvaroši tiešām, un es zinu, ka bija arī ļoti daudz informācijas, kas pirmajā projektā netika iekļaut, tas tīri saistīts ar ziņojumu garumu un attiecīgo reglamentu, bet man bija liels prieks uh, sastrādāties ar referentu un noteikti to darīs arī, arī nākotnē. Tas ir lielisks pamats tālākajam darbam, un domāju, ka sagaidīsim tiešām izcilu darba re rezultātu. Šeit jārunā par dažādām grupām, um, nacionālajām minoritātēm. Tie ir Romi, kam uh, zināmās valstīs ir tiesības, citās uh, valstīs nav. Zviedrijā ir Romi gan no Zviedrijas, gan no Somijas, gan arī bijušajām uh, Dienvidslāvijas republikām. Viņi ir integrējušies un ir daļa no mūsu sabiedrības, bet bieži vien viņiem jāskaras ar līdzīgām problēmām. Un tas ir jārisina. Ir arī citi migranti Eiropas Savienībā, kas ieradušies netik senā pagātnē, bieži vien uh, ubago pilsētās. Tas ir kā ir jauns fenomens, bet nu, nedrīkstam ignorēt arī to. Mums ir ar šiem cilvēkiem jāsastrādājas, un viņiem tiesības ir identiskas kā migran, citu pārējiem migrantiem Eiropas Savienībā. Bet mums ir arī visai daudz uh, patvērumu meklētāju no trešajām valstīm. Tie ir Romi, kas ir ieradušies Zviedrijā, piemēram, pirms dažiem gadiem. Uh, bija Zviedrijā Romi no Serbijas, kas uh, ieradās pārstāvēja vienu no lielākajām uh, um, migrantu grupām, un viņiem tika atļauta uzturēšanās Nedrīkstam ignorēt šo jautājumu. Mums ir jālūkojas arī uz situāciju kandidātu valstīs. Turcija, piemēram, tur mums ir progresa ziņojums. Tas tika pieņemts arī pagājušās nedēļas plenāra sesijā, un arī tur ir iekļauts teksts, kurā mēs atsaucamies uz Romu situāciju Turcijā. Un, manuprāt, ja nu būtu šādas iespējas, tad vajadzētu iekļaut arī uh, kaut ko saistībā ar attieksmi pret romiem kandidātu valstīs, ar kurām sadarbojamies. Šeit ir ļoti daudz informācijas. Noteikti ļoti rūpīgi pētīsim, kas ir tās lietas, kas vēl aizvien iztrūkst. Bet jā, paturēsim prātā, ka jau šobrīd saturs visai bagātīgs, noteikti varēsim daļu no tā atbalstīt. Un, kas attiec uz citām lietām, tad nāksim klajā ar saviem priekšlikumiem pa paralēlu sarais. Uh, piedāvātiem risinājumiem, koncentrēties uz tātad patēru meklētājiem, migrantiem un kandidātu valstīm. Paldies! Paldies, Pīter Nīdermuller, lūdzu! Liels paldies! Pavisam īsi. Sākumā liels paldies Sarajai. Ļoti svarīgs ziņojums Lībe komitejai, kā arī Eiropas Savienībai kopumā. Pirmkārt, tas ir tādēļ, ka Romi ir lielākā minoritāte Eiropas Savienībā un tajā pašā laikā Romi, kas dzīvo dalību valstīs, ir Eiropas Savienības pilsoņi, tieši tāpat kā mēs. Gribētu pieminēt, ka situācija dažādās valstīs nav identiska, protams, um, un arī dažādās pamatiesība aģentūras aptaujas uh, parāda visai atšķirīgus uh, rezultātus. Uh, dzirdējām atsauci, ka dažās Austrumēropas valstīs situācija specifiska, un, manuprāt, ir svarīgi norādīt uz sociālo integrāciju un tās lomu. Vienlīdzīga pieeja darba tirguma, mājoklim, veselības aprūpei, tas ir būtiski svarīgs elements, un to pie tā jāstrādā. Prieks bija dzirdēt arī Mārlīnu teikto, jo Romu sieviešu situācija arī ir ļoti specifiska un mums būtu darbā jākoncentrēs arī uz šo jomu. Vēl pavisam neliels komentārs, varbūt Sorāja gribētu to ņemt vērā. Mums ir ļoti labi sociālās integrācijas piemēri. Tādēļ, iespējams, arī par to vajadzētu runāt, varētu apkopot labo praksi. Un šajā kontekstā, manuprāt, būtu svarīgi izvērtēt satvaru, nacionālās Romas stratēģijas un antidiskriminācijas direktīvas. Tādējādi, lai mums būtu nedaudz plašāks konteksts un mēs šo jautājumu skatītu plašākā kontekstā. Bet vēlreiz, Raja, milzīgs paldies, jautājums tiešām ļoti svarīgs. Satvainojos, ieslēdz mikrofonu. Jā, varu tikai piekrist, ka pozitīva integrācijas modeļi ir lieliska ideja. Nu, man gan nevajadzētu komentēt ziņojumu priekšsādētājiem atā sēžot bet um, bieži vien piemirstam šādu pieeju mūsu ziņojumos. Labi, te arī likšu punktu. Anna Gomeša, lūdzu. Paldies. Portugālē manā valstī šobrīd ir ticis pieņemts bezprecedenta lēmums uh, no valsts prokuratūras puses. Uh, vesela policija, policijas uh, um, vienība tiek uh, apsūdzēta tajā, ka viņi ir uzbrukuši dumšādainai jauniešu grupai Lisabonas ielās. Pagājušajā nedēļā savukārt bija Bēres uh, uh kādam Portugāles, Romu izcelsmes Portugāles pilsonim, uh, un uh, viņam tika liekta iespēja būt apglabātam vietējā, um, vietējos kapos, um, tīri dēļ rasisma, ko izrādīja vietējais pilsētas mērs. Šī ir nepieņemama, šis ir nepieņemamas rasisma uh, izpausmes, ja mēs galu galā runājam par valsti, kur uh, um, tiek izmantot arī Eiropas Savienības uh, fondi integrācijai. Mēģis ir integrāciju nodrošināt, bet šāda rasistiska stigmatizācija vēl aizvien pastāv. Tādēļ Sarāja lūdzu ierodies arī manā valstī, uh, apmeklē kopienas, kur uh, rasisms vēl aizvien ir ļoti klātesošs, kā to pierāda arī šie manis minētie piemēri. Un tas notiek ne tikai Portugālē. Uh, Man šaušalīgs liekas Slovāku kolēģa minētais piemērs. Es apmeklēju Slovākiju viņa prezidentūras laikā, kad runājām par pilnīgi nepieņemamo šīs valsts izrādīto attieksmi, kas tobrīd bija um, prezidentūras krēslā un nepieņemā attieksme pret bēgļu krīzi. Un, ja paraugāmies uz argumentiem, kādi tika pausti arī sarunās ar Māniju, uh, izvērtējam, tad uh, sistemātiski notika Romu stigmatizācija un migrantu Slovākijā kopumā. Viņi tika pielīdzināti uh, regulāri terorisma draudiem. Biju pilnībā šokēta. Mani šokēja tas, uh, ka šie milzīgi tiešā veidā rasistiskie komentāri izskanēja Eiropas sirgi, sirdī, kas ir pilnībā pretrunā Eiropas vērtībām, tad ir šeit jāpievienojas pilnībā referentes viedoklim. Tā vietā, lai runātu tikai par ekonomiskajām un politiskajām programmām, ir nepieciešams nodrošināt ko kohēziju, un tas jādara izglītojot jauniešus lai jaunie, Romu jaunieši nepiedzīvotu tādu diskrimināciju, kāda, kāda bieži vien ir novērojama šodien. Paldies, Ana. Vai būtu vēl kādi kolēģi, kas grib izteikties? Labi, tad varbūt man būtu viens jautājums Sorājai attiecībā ziņojumu projektu. Atceros dažus no ar minoritātēm saistītiem ziņojumiem, ko esam izstrādājuši gadu gaitā. Saprotu, ka te ir, šī, šis ir tāds viens darba elements arī Romu jautājumā. Pie tā ir strādāts jau iepriekš. Man būtu kāds jautājums. R Romu kopienas ir īpaši koncentrētas dažās valstīs, tomēr uh, ir, tās ir sastopamas arī citās rietumvalstīs, kur tās varbūt ir nedaudz vairāk izkliedētas. Vai jūs ziņojumā plānojat uh, aplūkot dažādās šo kopienu vajadzības, tās, kas ir varbūt izkliedētākas, kam jāskaras ar dažāda veida diskrimināciju, un tad no otras puses tāda strateģiskāka, mm, ekonomiska pieeja, um, kur ir augstāka šīs minoritātes koncentrācija trijās, četrās valstīs Centrāla Eiropā. Kādi ir jūsu plāni? Savā ziņā gribu jautāt lai izvairītos no tā, ka mēs, te, mēs dzirdēsim, ka ziņojums pārmēru koncentrējas uz centrāla Eiropu, rietuma Eiropu. Šādi, šādas apsūdzības ir izskanējušas iepriekš, tādēļ tīri strateģiski gribēju jautāt, kā jūs plānojat strādāt, jo um, tur, kur kopiena ir koncentrētāka dažās dalību valstīs, tur uh, situācijas um, atšķiras. Uh, Un um, tas ir saistīts arī ar bēgļu krīzi un citiem saistītiem jautājumiem. Ja vēlaties, varbūt atbildēt, lūdzu, jums šobrīd iespēja. Paldies, Klod. Izteikšos arī zviedru valodā. Sākumā gribētu visiem pateikties par komentāriem. Marlīnai vēlētos teikt, ka esmu patiešām jums pateicīga par uh, piedāvāto papildinājumu tekstā saistībā ar uh, sieviešu situāciju. Arī es par to domāju, nevar būt tā, ka uh, būs pārāk daudz teksta šajā jomā. Es zināju, ka varētu, varēšu jūs sagaidīt arī no FAM komitejas un zinu, ka um, mums viedoklis par to, ka jānodrošina vienlīdzīgas tiesības visiem ir identisks. Protams, ka Romu sievietes un meitenes ir eh, jo īpaši mazāk mazaizsargātā situācijā. Bodienam atbildot, gribētu norādīt, ka ir tiešām svarīgi ziņojumā iekļaut atsauci uz Eiropas um, pilsoņiem ar Romu uh, etnisko piedarību, kas ir bijuši spiesti atstāt savu valsti un tad nonākuši uh, um, tādā situācijā, kad nāk subagot. Uh, viņi it kā mēģināja atrast darbu, bet uh, sociālais spiediens noveda pie, pie šādas situācijas. Un, uh, Bieži vien šajās valstīs nav arī milzīgas pieredzes attiecībā uz um, iekļaušanu darba tirgu, un tā rezultātā um, bieži vien uh, šie uh, jaunieši redzami sēžot pie veikaliem Zviedrijā un arī citvietē Eiropā. Es arī to iekļaut ziņojumā. Ir arī pārvietošanās brīvības aspekts. Un mēģinot veidot šādu noteikumu kopumu, kas regulē pārvietošanās brīvību, iespējams, ka reizēm mēs nedomājam par uh, romiem. Un ja mēs būtu padomājuši par to, tad būtu sapratuši, ka viņiem situācija ir nedaudz atšķirīga tomēr. Uh, jo bieži vien uh, viņiem nebūs uh, veselības aprūpe nodrošināta vai tur sociālā apdrošināšana, tad, tad ir tāda krietni detalizētāka likumdošanas aspekti gadījumos, kad uh, netika vienkārši paturēts prātā tas, ka cilvēki ir tik ļoti ārpus šīs ierastās sabiedrības hierarhijas, ka par viņiem pat nepiedomā tad, kad tiek rakstīta kāda pret diskriminācijas direktīva, apskatīt pārvietošanās brīvības elementu un tam līdzīgas. Līdz tas ir tas, ko gribētu izcelt. Šī garā pret čigānisma vēsture, tas ir jārisina, ja vēlamies uh, nonākt pie reālas integrācijas sabiedrībā. Nu, kā lai tā veiksmīgāk pasaka? ir jāizmanto, ir jāpārstāj izmantot šī pieeja, kā tas ir tradicionāli darīts, ir jāķers pie darba, ir jāapstiprina pret čigānismu re, rezolūcija, tieši tāpat esam darījuši jautājumā cīnoties ar rasismu pret romiem, mums ir jāķers pie reāliem darbiem, un manuprāt ir nepieciešama šāda reāla operatīva pieeja, un cerams, ka tad mums izdosies reālus rezultātus sasniegt. Ir nepieciešama uh, šāds samierināšanas process, ir jāatklāja patiesā situācija, un kā jau arī Žakī norādīja, tad uh, jā, arī Romiem ir jāuzņemas atbildība, taisnība, tomēr, kad esat tik lielā mērā izslēgts no sabiedrības, un šeit es varu runāt arī no savas pieredzes, ja jūsu pašu paštēls ir tāds, ka esat otrās šķiras pilsonis, nesat nekā vērts, jo uh, Uh, gadsimtu garumā sabiedrība jums to ir potējusi, tad beig beigās tas ietekmē arī jūsu pašu identitāti un paštēlu. Tādēļ pie tā ir jāstrādā, bet kā to paveikt? Ir jāpanāk, ka cilvēki, kas tiek uh, um, vajāti, ka mēs viņiem pasniedzam roku, ka ir pastāv uzticība starp partneriem un uh, mēs esam gatavi iet uz priekšu un strādāt. Arī es uh, līdz pat uh, nesenai pagātnē pirms 15 gadiem vēl uzskatīju, ka esmu otrās šķiras pilsoni. Man nešķita, ka es varētu sniegt pienesumu sabiedrības veidolam, jo man nešķita, ka es esmu daļa no šīs sabiedrības, un man bija nepieciešami daudzi gadi, ļoti ilgs laiks, eh, lai tam tiktu pāri. Es dzīvoju citā sabiedrībā, es it kā gribēju no vienas puses sniegt pienesumu, strādāt, man bija zināšanas, eh, man bija idejas par to, kā jāveido laba sabiedrība, uh, bet uh, tas ilgi neizdevās, un tad pienāca kāds brīdis, man nācās arī pie sevis ļoti aktīvi strādāt, bet vienā brīdī es teicu, nē, esmu tieši tāda pati pilsone, tādas pašas ķiras pilsone kā pārējie, ne labāk, ne sliktāk, un es sniegšu savu pienesumu. Un tā bija tā sajūta. Uh, Um, kas mani pārņēma pēc tam, kad uh, jau biju uh, kļūst par māti četriem bērniem, un es jums varu tiešām garantēt, ka lieliem vairumam Romu ir identiska sajūta, arī viņi grib radīt ainu, kopainu par uh, nākotni viņu bērniem, kur bērni ir motivēti. Uh, viņiem tiek teikts jāpilda mājas darbi, jo, ja pildīsiet mājas darbus, tas nozīmē, ka mm, varēsiet mācīties skolā, universitātē, un tad izdosies panākt progresu arī dzīvē. Tas ir tas, ko visi vecāki novēl saviem bērniem. Un tas attiecas arī uz cilvēkiem, kas uh, ubago uz ielām. Viņi ubago uz ielām tādēļ, lai viņu bērniem nebūtu jāpiedzīvo šāda pati dzīve kā viņiem. Nauda tiek iztērēta drēbēm, uh, dokumentu nokārtošanai un grāmatām, lai bērni varētu iet skolā. Šīs stratēģijas mērķis ir veicināt informētību visās dalībvalstīs par tur pastāvošo uh, um, pret čigānistisko pieeju. Nu, protams, situācija dalība valstīs atšķiras, bet tas pamatprincips ir vienāds. Un šeit mums ir jārunā par politiku, par esošajām struktūrām, par to, ka ir jāuzņemas atbildība un jāpārliecinās, ka dalība valstis Romu pilsoņus. Uh, ņem vērā, un uh, tas jāsaprot arī valsts administrācijā strādājošiem, izstrādājot uh, jebkuru politiku, lai nu kurā jomā tas arī nebūtu. Mēs nevaram runāt šeit par uh, patvaļu un patvaļīgām sistēmām, uz tādām cilvēktiesības nebalstās, bet mūsu demokrātiskā sistēma ir veidota kā reiz šādā veidā - dalība. Uh, un uh, iespēja, ko ietekmēt pilnīgi visiem, gan uh, tiem, kas uh, ubago uz ielām, gan um, svarīgākiem sabiedrības līmeņiem, ir nepieciešama savstarpēja cieņa, un es patiešām ceru, ka šajā ziņojumā izdosies aptvert gan emocionālos, gan arī um, šos pārējos svarīgos aspektus. Gribētu pateikties visiem ēnu referentiem un teikt, ka, manuprāt, mums ir bijusi tiešām lieliska sadarbība, un uh, visu cieņu jums, un mēģināšu uh, um, iekļaut šeit visus iespējamos aspektus, ko esmu būs dzirdējis no ēnu referentiem, NVO un visus pārējos. Paldies! Paldies uh, visiem, paldies ēnu referentiem. Uh, termiņš grozījuma iesniegšanai 18. jūlijas. Uh, tālāk apspriežam jautājumu vienotā procedūras starptautiskās aizsardzības statusa saņemšanai Eiropas Savienībā. Uh, Otrais likumprojektu priekšlikums ir tagad gatavs šai sakarā. Šeit tiek piedāvāta patvēruma piešķiršanas procedūras grozījumi. Kolēģi, tas ir leģislatīvi prioritārs dokuments un ņemot vērā šorīt pārunāto, ir būtiski Eh, apzināties, ka šie te vairāk kā pusotras tūkstotis grozījumu ir, ir gluži pamatoti un saprotami, un mums ar tiem ir jātiek galā. Un tas ir tagad Lībe komitejas pienākums. Laura Ferrāra ir referente. 29. maijā Laura nāca klajā ar eh, sava uh, atzinuma uh, projektu, un uh, Mm, ir jāsāk tagad pamazām skatīt eh, šis grozījumu vezums. Mums nav īpaši daudz laika, eh, esam pie šī punkta nonākuši tikai tagad, eh, tāpēc nekavēsimies, tūlīt arī došu vārdu Lorai, lūdzu iepazīstini mūs ar šī brīža situāciju. Paldies, priekšsēdētāji! Gribētu pateikties ēnu referentiem no citām grupām par iesniegtajiem grozījumiem aptuveni 1600 grozījumu kopumā, un man šķiet, ka tā jau ir uh, zīme, kas norāda, cik sarežģīts un uh, politiski nozīmīgs ir šis jautājums attiecībā starptautisko aizsardzību un uh, attiecīgo procedūru. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs jau organizējām pirmo tikšanos uh, ar ANU referentiem. Tās mērķis bija uh, um, saprast, skati, apskatīt iesniegtos grozījumus un saprast, kāds būtu politiskās prioritātes dažādām grupām. Un diskutēt arī par uh, metodiku, kādu izmantot darbā. Pirmā grozījuma izskatīšana uh, lika mums secināt, ka ir kaut kādi tādi atslēgas punkti attiecībā uz uh, reglamentu, kur varbūt uh, pieeja dažādām politiskajām grupām tomēr atšķiras. Noteikti strādāšu tādā veidā, lai pēc iespējas uh, panāktu plašāku kompromisu skaitu un beig beigās mums būtu viens teksts, kas baudītu pēc iespējas plašāku atbalstu no visa Eiropas parlamenta. Tas ir tādēļ, ka jau tagad var iedomāties, ka būs visai sarežģīti arī trialoga sarunas ar komisiju un padomu. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai Eiropas parlamentā kā tādā būtu vienota pozīcija ar pēc iespējas plašāku atbalstu. ceru, ka būs iespējams vest sarunas un aizstāvēt parlamenta nostāju un pabeigt šo procesu līdz gada beigām, lai tad mēs varētu ar, sākumu, ar nākamo gadu sākt jau sarunas. Padome šķiet vēl nav nonākusi pie tādas uh, pilnīgas pozīcijas, uh, darbi tur nedaudz ir iekavējušies, kā jau vakardien arī Liba komiteja apstiprināja Igaunijas prezidentūras pārstāvis. Uh, Kā jau minēju, tad ir vairāki punkti, kas norāda uz dažādām viedokļu atšķirībām starp politiskajām grupām. Šeit, jo īpaši gribētu runāt par pieņemšanas, uzņemšanas procedūru un lomu, kāda būs tātad trešajām valstīm drošās izcelsmes valstis, un šis saraksts būs noteikti jāpātrina procedūras, un visos gadījumos būs jāsaprot, vai mēs saglabāsim šo obligāto elementu, vai tajā pašā laikā dosim uh, um, iespējas dalībvalstīm izvēlēties vai kaut kādas elastības iespējas piemērot. Ir arī daudz citu jautājumu, kur mums nāksies strādāt, lai panāktu kompromisu, kas būtu pieņemams visiem tajā pašā laikā. Tas pamatmērķis ir uh, nodrošināt uh, patvēruma pieprasītājiem pieeja starptautiskajām uh, procedūrām, nodrošināt um, pieteikumu pieņemšanu, tajā pašā laikā nodrošināt arī procedūras efektivitāti gan laika kontekstā, gan arī izmaksu ziņā. Nevēlētos, lai jaunu birokrātisko šķēršļu uh, radīšana kaut kādā veidā traucētu šiem mūsu nospraustiem mērķiem. Un ir arī vairākas lietas, vairāk jautājumu, kur politisko grupu viedokļi nav nemaz tik atšķirīgi. Tādēļ esmu pārliecināta, ka nākotnē mums izdosies ātri strādāt un nonākt pie kompromisa vismaz šajos jautājumos. Jo īpaši šeit jārunā par procesuālajām garantijām patvērumu pieprasītājiem, termiņu ievērošanu dažādās procedūras fāzēs, arī te jāpatur prātā realistiskā, reālā situācija, kā tā ir dažādās valstīs. No vienas puses noteikti uh, īsākus termiņus būtu labi, tajā pašā laikā ir jābūt uh, pārliecībai, ka šie termiņi tiks ievēroti, lai reāli, reāli uz vietas būtu iespējams atsevišķās dalībvalstīs šos termiņus ievērot. Uh, um, procesuālie pienākumi arī attiecībā uz patvērumu prasītājiem. Es domāju, ka šajos jautājumos progresu panāksim visai ātri. Es personīgi kā referenti attiecībā uz šo regulas priekšlikumu gribēju ar vairāku grozījumu palīdzību precizēt zināmus elementus uh, savā atzinumā, kas, uh, manuprāt, ir tiešām ļoti svarīgi. Uh, Jo īpaši šeit gribētu runāt par to, kā dalība valstis uh, var rīkoties, lai noteiktu trešo valsti par drošu izcelsmes valsti. Šeit ir jādomā par procedūru, kā arī izņemt uh, valsti no trešu, drošo trešo valstu saraksta. Un savā atzinuma projektā attiecībā uz visiem uh, uh, esmu, uz visiem gadījumiem esmu noteikusi, ka būtu šāds uh, ap, apturēšanas iespējas automātiskajai um, pārsūdzēšanas iespējai atsauktajos gadījumos, nor, tur, kur bijis negatīvs lēmums. Nu, re, tā pavisam kodolīgi tie ir tie jautājumi, par kuriem noteikti diskutēsim starp politiskajām grupām. Ēnu referenti pie tā strādās, gribētu vēlreiz pateikties visiem kolēģiem par, par paveikto darbu. Esmu pārliecināta, ka arī nākotnē noteikti sadarbosimies ļoti veiksmīgā atmosfērā, lai nonāktu pie spēcīgas Eiropas parlamenta pozīcijas, ko pēc tam aizstāvēšu sarunās ar pārējiem Eiropas iestādēm. Paldies! Thank you very much, Laura. Jā, Laura, liels uh, paldies. Tūlīt arī ķersimies pie ēnu referentiem uh, ETP uh, vārdā Lenārda kungs. Paldies. Izteikšos, Lenārsa kungs, izteikšos īsi. Uh, Es eh, tiešām neesmu spējis iepazīties ar eh, pusotru tūkstoti grozījumu. Eh, tas ir nepiedodami, saka priekšstādājs. Nu, jā, atvainojos šausmīgi. Uh, bet, nu, tuvojas atkal kārtējās brīvdienas, tā kā pilnīgi noteikti ņemšu līdzi visus šos sējumus un, un, un pārlasīšu, cik tālu vien spēšu. Paldies Laurai, referentai, par paveikto. Paldies par visām sanāksmēm, kuras mums bija iespējams noturēt. Tas tiešām ir tas īstais veids, kā, kā strādāt. Uh, Uh, saglabājot tādu skaidru skatījumu uz, uz, uz, uz principiem, uz uzdevumiem, uz paveicamo. Un, uh, protams, mēs esam šeit demokrātiski institūcija, mums ir atšķirīgi viedokļi, bet uh, mēs spējam Eh, strādāt, eh, rast kompromisus, un jau pagājušajā nedēļā Strasbūrā eh, zaļie un, un ETP spēja vienoties par prioritātēm. Protams, mūsu viedokļi atšķiras par to, kā šie uzdevumi būtu izpildāmi un sasniedzami, bet nu tik tālu esam tikuši. Mūsuprāt, tātad būtiskākais ir tas, lai patvērumu piešķiršanas procedūra būtu ātra, vienkārša, objektīva. Uh, Uh, un uh, pamanīju, ka arī uh, manas, manas paša partijas biedri ir iesnieguši dažādus, nu tādus jēdzieniski, idejiski pretrunīgus priekšlikumus. Uh, Un, mm, nu, līdz ar to neatliks nekas cits, kā, kā šeit tēmēt uz, uz, uz, uz, uz kādu lielāku elastību. Tāpat laikā aicinu uz, uz, būt piesardzīgiem. Ja mēs lemjam par to, ka leģislatīvas instruments tiesība akts ir, ir, ir tas īstais veids, kā to regulēt, tad mums ir jāspēj pretoties kārdinājumam pārmēr lielu elastību atvēlēt dalību valstīm, jo tas novest mūs pretējā grāvī. Eh, tas nozīmētu, ka beigās mēs nonākam pie direktīvas, kas ir eh, nacionāli transponējama un mm, galu beigās nekāda eh, harmonizā, nopietna harmonizācijas pakāpe netiek sasniegta. Tā kā m, mm, paliksim pie galvenā uzstādījuma, proti identiskā, cik tālu iespējams, procedūra visās dalībvalstīs. Un gala beigās tas būtiskākais ir tieši panākt šo līdzsvaru starp to, ka no vienas puses tiek eh, garantētas eh, patvēruma gribētāju tiesības eh, tapt uzklausītiem, ja viņi bēg no vajāšanām, no varmācības, taču tajā pat laikā garantē to, ka šim filtram cauri netiek blēži un viltvārži, un ka sistēma nav apmānāma Tas ir eh, politiski ļoti būtisks uzstādījums, un atsevišķi kolēģi ir ļoti nepiekāpīgi tieši šajā, eh, šajā griezumā, šajā skatījumā. Um, viņiem nav iebildumi pret šo humanitāro principu, bet galvenais, par ko viņi iestājas, ir, ir, ir šīs sistēmas eh, necaurējamība um, negodprātīgiem patvērumu um, viltus meklētājiem. Uh, Uh, un, un, un šādā gaismā uh, kolēģi arī, arī raugās uz tādiem parametriem kā drošas uh, izcelsmes valstis, pātrinātā procedūra, gaisa savienojumi ar, ar, ar noteikti, esam gaisa savienojumi esamību ar noteiktām valstīm. Un, nu, lūk, šādu pretēju mm, atšķirīgu viedokļu, tātad krust, krustpunktā dzims arī uh, Mm, gala kompromiss. Uh, protams, ir jāvērtē, uh, jāvērtē komisijas uh, priekšlikums pēc, pēc būtības, apcērpot birokrātiju, tādu administratīvo uzslāņojumu, cik tālu vien tas iespējams. Un mm, praksē tiešām, tiešām uh, šādi, šāds, šāds uh, birokrātisks administratīvs uh, uzslāņojums apgrūtina darbu, dažādi termiņi, procedūras, uh, tādi birokrātiski vingrojumi, kas jāizpilda, lai, lai process varētu pēc būtības noslēgties. Nu, tāds, lūk, mans īs vispārējais pārskats par šī brīža situāciju. Paldies! Eh, Pīters Nīdermillers, eh, S&D vārdā. Eh, jā, paldies. Pirmkārt, liels paldies Ferāras kundzei par to titānisko darbu, ko viņa jau ir paveikusi. Es vēl neesmu lūdzis biļeti nomainīt. Mm, esmu gatavs būt, būt, būt šeit tūmā. Uh, Mūsu grupa iesniedz grozījums ar nolūku panākt tādu labu līdzsvaru starp tiesībām un, un, un, un, un pienākumiem, kā runājot par pašu patvērumu meklētāju, gribētāju, tā arī uzņemošajiem dienestiem. Mēs prasām, lai tātad process pēc pieteikuma iesniegšanas būtu raids, pārskatāms, saprotams, uh, kas ir īpaši būtiski, ja runājam par nepilngadīgajiem bez pavadoņa, lai būtu iespējams ātri un konkrēti atrisināt jautājumu par aizbildņiem, kādiem pilnvarotiem pieaugušajiem, noskaidrot to, to identitāti, lai noteiktā veidā tiktu izskausta, izskausts sekundāras pārvietošanās vai aizbēgšanas risks Nu, lai eh, šie te pie, pie, tātad pielaides eh, testi būtu fakultatīvi iespējami eh, un tajos gadījumos tikai tad, kā tas ir acīm redzami nepieciešams. Un mēs iestājāmies par to, lai nesenais parlamenta atzinums par drošām trešajām izcelsmes uh, Eh, valstīm pilnā mērā tiktu atspoguļots un ņemts vērā eh, šī eh, dokumenta sagatavošanā. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka tieši šis atzinums ir viens no būtiskākajiem tieši domājot par kopējas Eiropas patvērumā politikas arhitektūru, un mēs principiāli par to arī iestāsimies. Šeit ir nepieciešama skaidra, nepārprotama parlamenta pozīcija, kā to atzina arī referenti pirms brīža. Paldies! EKR vārdā. Jā, paldies. Hala Aho kungs saka, paldies referentai. Šeit ir būtiski paturēt prātā šīs sistēmas galveno uzdevumu, proti vienkāršot kārtību, procesus, novērst negatīvas tendences, tāda izdevīgākās vietas meklēšanu, dažādas citas viltības un ļaunprātības, kas ir iespējams šajā procesā, un netiktu vājināta dalībvalstu teikšana par šī procesa norisi, drīzāk dalībvalstīm tiktu doti iespējamie nepieciešamie līdzekļi un iespējas šīs politikas efektīvai īstenošanai. Un minējuši pāris būtiskus apsvērumus, kādi tie ir mums. Uh, Uh, būtu jāpārfokusējas no solidaritātes un nastas uh, pārdales kaut kādiem tādiem abstraktiem kritērijiem uz sistēmas ilgspēju, maksimālu ilgspēju. Uh, darbiniekiem, kas uh, izskata pieteikumu, ir jābūt tiesīgiem uh, skatīt uh, personas prasītāja rīcībā esošās elektroniskās ierīces, noskaidrot dažādus uh, būtiskus uh, tos interesējošus faktus. Uh, Mm, tāpat arī no iespējamā pamatojuma loka ir jāizņem ārā vairāki eh, kriteriji, kas mūsu ieskatā ir nebūtiski. Prasītājiem ir, ir jābūt eh, tiesīgiem uz eh, ties, tātad, tiesisku konsultāciju pārsūdzības nolūkos, un Eiropas Savienības dalību valstīm mūsu ieskatā pienākas plašākā teikšana par iespējamu papildu pakalpojumu nodrošināšanu, tā es runāju par ārsta, psihologa eh, konsultācijām, un jābūt iespējai ņemt vērā eh, iespējamo potenciālo apdraudējumu sabiedriskai kārtībai un drošībai, izskatot noteiktu personu uh, kandidatūru, tāpat arī persona veselības stāvoklis, ir, ir, tam ir jābūt no, obligāti vērā ņemamam apsvērumam kandidatūru izskatot. Mēs uzskatām, ka šeit paredzētie termiņi, kāds skaits punktu ņemot uh, pieteikumu iesniegšanu, ir jāsaīsina vēl tālāk. Nu, tas ir tas, ko šobrīd uh, biju piefiksējis, uh, kā, kā noteikti pasakāmu. Uh, noteikti ar, ar, ar, ar, ar, ar um, vislabākajiem nodomiem turpināšu uh, piedalīties šeit darbā. Paldies, uh, Alde, Sesi, Cecilijas vārdā Sofija. Jā, tik tiešām Cecīlija šodien nevar būt šeit mūsu vidū. Viņa man ir nosūtījusi viņas komentārus, bet vispirmkārtām pāris komentāru no manas puses. Es tiešām Lenārsa kungam vēlētos piebalsot par to, cik būtiski ir iet uz maksimālu harmonizāciju, nenonākt beigās direktīvas situācijā, neiedzīt pašiem sevi stūrī. Uh, Eh, iesim uz direktīvu, ir būtiski, lai spēles noteikumi visur būtu vienādi. Tas ir pirmais. Otrais, kā referente, es tiešām vēlētos gūt tādu pārskatu pār uh, eh, uh, eh, balsojumu rezultātiem noteiktos saistītos uh, failos. Uh, Uh, kas, kas ir būtiski šī, šī projekta sakarā. Mēs, piemēram, balsojam par uzņemšanas apstākļu direktīvu, uh, un tur loģiski ar to saistās, uh, piemēram, mūsu balsojums par Eirodak un eh, mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mēs paši iekšēji pretrunīgus signālus raidām. Mums ir jāatver visi šie priekšlikumi tādā kompleksā veidā, un priecātos, ja sekretariāts eh, savilktu kopā šos balsojumu rezultātus, eh, kas kalpotu mums kā tāds špikeris, lemjot par to, kā balsot pār šo priekšlikumu. Un, nu, Cecīlijas Vikstrēmas komentāri. Pirmkārt, Cecīlija vēlas pateikties referentam par uh, pašaizliedzīgo uh, darbu, ko viņi ir veikos līdz šim. Uh, Grozījumi ir daudz, būs smagi jāstrādā. Liberāļu grupa ir gatava iet uz kompromisiem, cik tā tie nodrošina efektīvāku patēruma meklēšanas un piešķiršanas procedūru, tāpat laikā respektējot uh, kandidātu uh, tiesības. Uh, mm, sistēma, kuras pamatā būtu tikai tiesību minimums, mūsu ieskatā nav uh, tas efektīvākais risinājums. Mēs uzskatām, ka nepieciešams uh, patē, šiem pieprasītājiem nodrošināt uh, tiesisku atbalstu, tādā veidā izpelnoties viņu uzticēšanos un, un, un ceļot labo grību un mazinot sistēmas efektivitāti Eh, bezmaksas eh, juridiska konsultācija eh, komisijas piedāvājumā nāk ar ierobežojumiem, apgrūtinājumiem, un mani nepārsteigs, ka tātad Sasīlija norāda, ka mm, papildu izmaksas, ko, kas radīsies pagarinātas sarežģītas procedūras ceļā ir tā vērtas, lai jau no paša sākuma visiem norādītu, ka jums ir lūk pieejama uh, bezmaksas tiesiska juridiskā konsultācija. Es kā referente par savu failu varu tikai Cecilijai piekrist. Cecilija tāpat arī norāda, ka ir būtiski panākt labu, efektīvu līdzsvaru starp pienākumiem, ko prasām no pieteicējiem, un viņu tiesībām ir būtiski tātad pieprasītājiem šo atgādināt, taču tāpat laikā nav samērīgi uh, Uh, atteikt uh, patvērumu tikai tāpēc, ka kāds uh, patvērumu prasītājs ir varbūt satraukumā aizmirsis norādīt precīzi savu jauno adresi, ja, ja tā ir mainījusies. Un Cecilija uzskata, ka šeit mums ir jābūt kā pragmatiķiem, tā, tā praktiķiem, lai vienotos par tādu noteikumu kopumu, kas padarītu šo sistēmu nākotnē daudz efektīvāk nekā tā ir šodien. Paldies! zaļo vārdās, kā Hellere. Nu, goja šķiet bija, bija pirms manis rindā. Jā, arī es vēlos pateikties referentei un, un, un kolēģiem par līdzinējo sarunu, saka Kelleris kundze. Mēs jau esam daudz runājuši par mūsu prioritātēm šīs sistēmas sakarā es domāju, ir svarīgi, lai tik tiešām gala beigās rezultāts būtu tāds, kas mūs apmierina, kas uh, tur godā uh, tiesības uh, prasīt uh, patvērumu, tiesības meklēt patvērumu, kas tās padara efektīvas, lietojamas uh, un darbojas praktiski uz, uz, uz vietām uh, dažādos Eiropas nostūros. Uh, kolēģi bieži atgādina, ka, ka prakse no teorijas dzīvē atšķiras, ka sajūka adreses, ka māju numuri ir, ir, ir, ir, ir, ir norādīti nepareizi, ka nu, māju numerācija mainās dažās pilsētās un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā ir ļoti svarīgi, lai šī sistēma būtu tāda praksē lietojama, efektīva, un tāpat laikā nedrīkstam aizmirst, ka mēs runājam par cilvēkiem, dzīviem cilvēkiem, kuri negatīvu lēmumu var, var uztvert ar lielu satraukumu, paniku, jo no tā ir atkarīga visa viņa turpmākā dzīve. Eh, būsim piesardzīgi uzliekot pārmērīgu nastas smagumu uz dalību valstu pleciem. Šeit, piemēram, es domāju šo uh, pielaides uh, izvērtēšanu, uh, kas var principā izraisīt atkārtotas, atkārtotu procedūru. Šāda atbildība uz dalību valstu pleciem nebūtu uzveļama. Dalībvalstis šeit var konsultēt, nodrošināt eh, papildu informāciju, bet nedrīkstam aizmirst par to spiedienu, ko izjūt eh, jau tagad vairākas valstis, ko tās izjūt pagājušajā gadā eh, saskaroties ar patvērumu meklētāju pieplūdumu. Mums ir nepieciešamas tādas nesalaužamas garantijas tam, ka tiesības, pamatiesības tiek ievērotas un, un turētas godā. Būsim piesardzīgi Um, apsvarot Uh, apsvarot uh, kaut kādus papildu ierobežojumus uh, pēc kaut kādiem uh, parametriem, piemēram, uh, pasludinot vienu valsti par drošu izcelsmes valsti un, un, un, un, un citai šo statusu liedzot. Tādā veidā mēs liedzam dzīviem cilvēkiem uh, viņu, viņu, viņu būtisku pamatiesību. Ja runājam par pātrināto procedūru, tādas būtu pamatotas tajos gadījumos, kad, kad jūsu, jūsu lieta jau tā ir ļoti švaka. Baltiem diegiem šūta, uh, tomēr tikt cauri sveikā šai procedūrai. Uh, tā var būt noderīga ļoti tādās specifiskās situācijās, uh, kad, kad, piemēram, Sīrijas valsts piedarīgais ir jūsu priekšā un, un, un, un, un tas ir šī cilvēka dzīvības un nāves jautājums, vai viņam tiks piešķirts patvērums. Um, mēs visādi citādi esam gatavi aktīvai un, un ražīgai sadarbībai šī priekšlikuma tālākā skatīšanā un lēmumu pieņemšanā. Būsim uzmanīgi, būsim izlēmīgi. Uh, to ir, ir, ir ļoti būtiski katru, katru, katru detaļu skatīt tādā kontekstā. Ir svarīgi tas, ka mums ir šī, šī kontaktgrupa labi izveidojusies, nu tad atliek tikai ķerties šim darbam klāt. Paldies! Pirms atgriežos pie Loras, ļaujiet man īsumā dot vārdu Stīveram Rajanam, kas pārstāv Eiropas komisiju. Paldies priekšstādātāji, arī es centīšos izteikties īsi. Arī mēs vēlamies pateikties referentai un visām politiskajām grupām, kas pārstāvēt šeit eh, pār līdz šim paveikto. Eh, komiteja Lība eh, ir saņēmusi ievērojumu grozījumu apjomu, ko komisija joprojām analizē, tā kā šobrīd varam sniegt tikai tādu vispārēju reakciju. Daudzi Um, šie daudzie grozījumi apliecina to, ka šis jautājums ir ne tikai sarežģīts, bet arī ārkārtīgi svarīgs jums, jūsu komitejai, eh, referentai, eh, parlamentāriešiem, un es eh, neapskaužu referentī tuvāko nedēļu laikā, viņai cenšoties tajā visā rast kādus kopsaucējus starp, starp grozījumu iesniedzējiem kas bieži vien ir sastarpēji izslēdzoši un pretrunīgi. Pirms komentāju atsevišķus eh, grozījumus eh, atgādināšu, kāds tad ir tas komisijas galvenais nolūks, eh, piedāvājot pārveidot direktīvu par regulu. Tas bija apzināts ļoti nopietns lēmums. Tas centrālais uzstādījums ir tas, ka ir nepieciešams nodrošināt tādu drošu telpu Eiropas Savienībā, saskaroties ar ļoti būtisku migrācijas spiedienu. Uh, Uh, tādā veidā garantējot to, ka tie, kam patiesi nepieciešama starptautiskā aizsardzība, to arī var saņemt. Un tieši šai nolūkā ir absolūti svarīgi, lai mūsu procedūra, mūsu, mūsu dažādi šie, šie procesi būtu uh, objektīvi, uh, lai visi, visi noteikumi būtu atbilstoši sasniedzamajam mērķim un šo statusu saņemtu tie, kam tas patiesi ir nepieciešams un kam tas patiesi pienākas. Mums ir nepieciešama daudz harmonizētāka pieeja visā ES teritorijā, jo dalībvalsts sistēmas ir pārmēru atšķirīgas, kā rezultātā pastāv sekundārās pārvietošanās risks. Un Tas uh, ir kā stimuls uh, patvērumu meklētājiem uh, vērtēt, uh, kur iesniegt pieprasījumu, uz kuru valsti tēmēt, uh, lai apmestos uz, uz, uz jaunu dzīvi un, un, un, un visām no tā tur, tur izrietošajām uh, negatīvajām sekām. Um, ir nepieciešams precizēt to, kāds, kāds ir konkrētu elementu un, un šo te mm, konkrēto mehānismu uh, norite. Un tas ir absolūti nepieciešams, lai šī sistēma būtu taisnīgāka, godīgāka, uh, pret dalību valstīm arī dzen uh, piepūles sadalījumu ziņā. Uh, un tas arī uh, Eiropas Savienību nostādīt līdzīgākās pozīcijās ar, ar, ar, ar, ar citiem pasaules reģioniem. Un tieši tāpēc mēs uzskatām, ka ir gluži pamatoti turpināt darbu ar tādiem konceptiem kā pirmās robežu čersošanas valsts, kā droša, drošas izcelsmes valsts, Eh, šeit eh, ir, šai, šai sistēmai ir nepieciešami tādi, tādi nepār, ne, neapgāžami argumenti, lai sistēma spētu atfiltrēt eh, m, tos, kas, kam ir negodīgi nodomi, kam ir, kurus dzēn pašlabums, nevis paties apdraudējums viņu dzīvībai un veselībai. Um, lai mēs palīdzētu tiem, kam tas patiešām ir nepieciešams. Uh, ar, ar pēc iespējas eh, minimālu eh, izņēmumu vai kādu speciālu eh, nosacījumu skaitu. Tādā veidā garantējot patvēruma meklētāju tiesības, nodrošinot sistēmas efektivitāti un ļautu ātrāk izskatīt patvērumu pieprasījumus. Ja runājam par konkrētiem grozījumiem, nu, šeit pat nav nekas daudz jāpiebilst esam jau uh, uh, vairāk kārt pauduši savu pozīciju par, par referentes apsvērumiem, uh, viņas skatījumu. Uh, mēs šai ziņā esam viensprātis ar referenti, ka ir jāprecizē uh, konkrētas, uh, konkrētas tiesības, uh, konkrēti mehānismi un, un atsevišķi grozījumi, kas, kas uh, aiziet tādā nekonkrētības virzienā, tādā mm, lozungu virzienā šai ziņā ir vērtējami uh, kritiski. Mums ir jāperē ar, ar, ar, ar konkrētiem jēdzieniem. Tāds ir komisijas skatījums. Paldies! Jā, pavisam īsi no prezidentūras lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji par to, ka devāt man vārdu un iespēju sniegt pārskatu par esošo situāciju šajā dosjē un turpmākajiem pasākumiem padomē. Uh, Paldies parlamentam un it īpaši referentei un ēnu referentiem par smago darbu, kas jau veikts strādājot pie šī dosie Maltas prezidentūras ietvaros priešlikums tika izskatīts patvēruma darba grupā, tika apspriesti kompromisa priešlikumi pāntiem, kas ietverti tematiskajā pieejā, kur izvēlējās Maltas prezidentūra. Sestībā ar pieteicējiem, kuram ir īpašas vajadzības, bija tāda, kas izraisa īpašas izaicinājumus, lai saskaņot to ar normām citos priekšlikumus šajā paketē. Līdz ar to Maltas prezidentūrā tika veikti pasākumi, lai saskaņotu procedūras, laika termiņus, lomas un pienākumus, kas ir ietverti dažādos priekšlikumos. Izejot no tā, joprojām priekšlikumā ir vairāki panti, kas nav tikuši apspriesti pagaidām vēl šajā darba grupā. Igaunijas prezidentūrā diskusijas turpināsies. Pirmā diskusija Igaunijas prezidentūras ietvaros notiks jau nākamajā nedēļā, patvērum darba grupā. Ķersimies pie pantiem, kas līdz šim nav apspriesti. Mūsu mērķis ir pabeigt pirmo lasījumu dosie pēc iespējas ātrāk lai varētu turpināt ar otro lasījumu un galu galā nonākt pie padomes nostāju šajā jautājumā. Paldies! Jā, paldies! Vēlos pateikties Laurai Ferārai par jau paveikto darbu pie šī svarīgākā dosie. Laura, varbūt eh, tādu pavisam īsu noslēgumu, ja vēlaties. Paldies, pavisam īsi. Gribētu no jauna pateikties visiem ēnu referentiem, komisijai un padomēji, visiem, kas izteicās. Vēlējos tikai norādīt, ka mans mērķis ir nodrošināt harmonizāciju starp uh, visām dalībvalstīm, jo es varu piekrist, ka pagātnē, iepriekš, uh, ņemot vērā direktīvas un regulas darbību, tas parāda, ka ir nepieciešamas skaidrs normas, kam jābūt spēkā visās dalībvalstīs. valstīs atstāt elastība pārmēr daudzos jautājumos un uh, dažādas izvēles iespējas un dažādas uh, noteikumus no jauna varētu novest pie haotiskas situācijas, ko grūti pārvaldīt uh, dažādajās Eiropas Unības dalību valstīs. Man šķiet, ka Eiropas parlaments un arī visas pārējās iestādes tām nāksies aktīvi strādāt, lai nodrošinātu maksimāli pēc iespējas harmonizāciju. Un piekrītu arī tam, ka ir jānodrošina atbilstība citiem dosiem. Mēs jau no paša darba sākuma, kad tika piedāvātas divas pakotas no komisijas puses, esam teikuši, ka ir svarīgi, lai visi izskatāmie dosie, kas šobrīd tiek skatīti Eiropas parlamentā, tiktu skatīti tādā globālā pieejā. Ir nepieciešama konsekventa, horizontāla pieeja starp dažādām tēmām dažādiem dosjiem saistībā ar kopējo Eiropas patvēruma sistēmu. Nu, šķiet, ka tas arī viss. Ceru, ka turpināsim sadarboties tādā pašā sadarbības garā kā līdz šim. Paldies! Thank you, we haven't fixed. Jā, paldies. Neesam vēl nosprauduši izskatīšanas datumu komitē, to mēs darīsim pēc vasaras. Ar to, kolēģi, saku jums paldies, beidzam rīta sesiju un tiekamies trijos pēcpusdienā.